Colleagues, um, we'll begin the meeting. My fault for being late, so my apologies. Uh, to... Kolēģi, es uh, gribētu atvainoties uh, visiem, kas uh, gaidīja šīs sanāksmes sākumu. Mm, liels paldies arī visiem uh, deputātiem, kas ir ieradušies. Mums uh, šorīt bija ļoti sarežģīta sanāksme, un es tikko arī to skaidroju Knutsens kundzei, jo mums bija paredzēti ļoti daudzi balsojumi. Uh, Varbūt eh, dažiem kolēģiem vienkārši vajadzēja iet prom, daži varbūt ir pārguruši, nu, varbūt es tur runāju pats par sevi, bet eh, jebkurā gadījumā šis punkts ir ārkārtīgi svarīgs, un eh, liels paldies visiem kolēģiem, kas ir ieradušies. Tātad te mēs runāsim par to, kas ir noticis pēc Ņujorkas deklarācijas. Es ļoti priecājos, ka mums ir iespēja uzklausīt jūs, lai dzirdētu kas notiek attiecībā uz regulāro migrāciju, uz globālo vienošanos par drošu un regulāru migrāciju. Tātad nosaukums ir Eiropas Savienības ieguldījums ANO ģenerālsekretāra ziņojumā par um, drošu un regulāru migrāciju. Un mums ir paredzēta prezentācija. Knudsenes kundze ir Eiropas ārējās darbības dienestā vadītāja vietniece un uh, Vēlreiz vēlos jums atgādināt, ka ANO ģenerālajā asamblējā notika augstlīmeņa samits 19. septembrī Ņujorkā, un tur tika runāts par uh, bēgļu un migrantu plūsmām. Tika pieņemts priekšskums par labāku starptautisku um, reakciju uz šiem izaicinājumiem, un šis dokuments tika nosaukts par Ņujorkas deklarāciju. Parlaments piedalījās šajā augsta līmeņa samitā, mums bija ad hoc delegācija, trīs uh, kolēģi no Lībe komitejas. Uh, Vikstrēmas kundze, Rozengrāvenas Hoņštenes kungs un Šlains kundze. Vairāk kārt eh, mūsu kolēģi mums ir informējuši par šo vizīti. Tātad eh, mēs eh, jau esam tikušies ar Knucens kundzi, mums ir bijušas sarunas par šo procesu, kas mums šķiet ļoti nozīmīgs. Pagājušā gada janvārī mēs uzklausījām Knucens kundzi runājot par eh, aktuālāko situāciju pēc deklarācijas, un bija arī Libe un eh, AFET un attīstības komitejas priekšsēdētāju uzaicinājums Grandī kungām um, eh, Tāpat arī mēs nosūtījām uzaicinājumu uz Startautiskās migrācijas organizāciju, lai viņi varētu piedalīties sanāksmēs nākamgad. Šie ielūgumi ir vēlreiz nosūtīti. Tagad man ir ārkārtīgi liels prieks sveikt mūsu vidū Knucens kundzi, un mēs vēlētos dzirdēt viņas domas par šo procesu. Priecājos, ka viņa ir akceptējusi mūsu uzaicinājumu. Paldies, ka varējāt atnākt. Lūdzu, jums tagad vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Liels paldies eh, par uzaicinājumu sniegt jums informāciju par migrācijas kompaktā procesu. Patiešām eh, ļoti labi dzirdēt, ka jūs vēlaties uzaicināt eh, Grandi un Sveifta kungus 2018. gada sākumā. Pašlaik mēs esam procesa vidū, un pilnīgi skaidrs, ka, ja šāds debatas ir paredzēts 18. gada sākumā, tad tas būtu uh, ļoti uh, labs laika brīdis, jo mēs uh, tad uh, gatavotos tālākajām sarunām. Pašlaik esam uh, šī procesa vidū, uh, gatavojot ANO globālo kompaktu par migrāciju. Tas sākās ar Ņurkas deklarāciju. Mm, tas ir ļoti labs dokuments, kuru ir parakstījušas 193 valstis, un viss šis process ir jāpabeidz nākamā gada septembrī. Tātad patiešām ir sasniegts pats pats viduspunkts. Tāpēc arī uh, varbūt uh, mēs tik daudz nerunājām par migrāciju, bet bija kāds blakus pasākums. Tur piedalījās Guterres kungs, Grandī kungs, Svinga kungs un Luisa Arbora, kas, protams, ir viesojusies arī parlamentā. Šī blakus pasākuma mērķis, un tur bija ļoti daudz dalībnieku, bija parādīt, ka mēs esam šī procesa vidū, un mums vajadzētu turpināt šo kustību, tāpēc, ka ir apņemšanās un ir centieni virzīties uz priekšu, nodrošinot, lai kompakts beigās būtu ļoti labs produkts, kur piedalītos pēc iespējas vairāk valstu. Tieši tāpēc eh, šīs kustības neatslābināšana ir ļoti būtiska, tāpēc priecājos par jūsu interesi. Tad daļai šeit ir runa par migrāciju, bet vajadzētu arī uzstāt, ka tā kā te ir runa par ANO kompaktu, tad mums ir jādomā arī par daudzpusējību. Pašlaik uh, Mēs mēģinam atbalstīt ANO, eh, Kuķieres kungu, tāpat arī mēs vēlamies visu balstīt uz starptautiskiem noteikumiem. Šis konteksts ir jāpaturprātā. Kas tieši pašlaik notiek? Mēs eh, tuvojamies eh, konsultāciju fāzes beigām. Es nezinu, vai parlamentārieši piedalījās šajās tematiskajās konsultācijās, kas notika Ženēvā, Ņujorkā un Vīnē tika aptvērti vairāki jautājumu loki, kas ir iekļauti Ņujorkas deklarācijā. Vēlētos norādīt, ka pēdējo sešu mēnešu laikā konsultāciju process bija ļoti labs. Luīze Harbora, kas ir e, īpašā sekretāra migrācijas jautājumos, kopā ar e, šveiciešu un meksikāņu uh, Um, konsultantiem ir norādījusi, ka šis process ir bijis ļoti rezultatīvs. Protams, arī ļoti komplicēts, tāpēc, ka ir dažādas tematiskas konsultācijas, kas aptver visu. Uh, cilvēktiesības, regulārā migrācija, attīstības jautājumi. Tāpat notiek arī reģionālās konsultācijas, taču e, tas viss ir ļoti labi izgaismojis migrācijas problemātiku. Ir ļoti daudz dalībnieku, piedalās gan Eiropas Savienības dalību valstis, gan arī ANO valstis, e, pilsoniskā sabiedrība, NVO, akadēmiķi, kas e, ir izrādījuši vēlmi piedalīties konsultāciju sanāksmēs Tātad iespējams, ka varbūt viss nav izdarīts sistemātiskā veidā, bet viss tiek apkopots, tiek apkopot arī statistika ar mērķi gatavoties sarunu procesam. Tātad attiecībā uz katrām konsultācijām ir pieejams ļoti daudz materiālu kompakta mājaslapā. Iespējams, ka šī informācija jums ir noderīga, un šeit jūs varat gūt kopsavilkumu par katrām konsultācijām. Tagad eh, šis konsultāciju process beigsies, un mums ir jāgatavojas sagatavošanās konferencē Meksikā, kur um, atkal būs klāta eh, Spāņu un Šveiciešu sarunu vedēji. Tātad mums ir jādomā par visu konsultāciju rezultātiem. Uh, ir jāizvērtē, kāda ir situācija un ko mēs vēlētos panākt attiecībā uz kompaktu. Mums ir jāaizpilda šie trūkumi un jāapskatās, kā šis kompakts varētu tikt realizēts. Eiropas Savienība tiek minēta kā viena no dalībniecēm Meksikā, kas, protams, ir ļoti pozitīvi. Uh, Tas arī norāda, ka Āno un Harbors kundze pievērš ļoti lielu uzmanību Eiropas Savienībai un vēlas, lai tā aktīvi piedalītos. Meksikā konferencē noritēs trīs dienas, un pirms tiks uzdot jautājumu, es varu arī pieminēt, ka pastāv iespēja piedalīties arī Eiropa parlamenta deputātiem Tas ir noteikti ļoti būtiski. Meksikas rezultāti būs kopsavilkums, ko gatavoja savi priekšsēdētāji. Tur mēs vēlamies salikt kopā visu, kas būs apspriests šo trīs dienu laikā dažādu paneļu ietveros. Šīs kopsavilkums savukārt veidos bāzi pirmajam projektam, kas būs eh, pamats eh, sarunām, kas eh, tiks uzsāktas janvāra beigās un februāra sākumā. Pēc tam ir paredzēti seši mēneši, kur tiks vestas ļoti intensīvas sarunas. Bet jebkurā gadījumā par to varēs runāt arī vēlāk. Šodien esam izdalījuši, un es patiešām atvainojos, ka šis dokuments, piemēram, ir nonācis tik vēlu, bet um, mēs esam jums noduvuši Eiropas Savienības uh, pienesumu, kas ir iesniegts arī Luīzai Arborai. Luīza Arbora ir piedalījusies pilnīgi visās sanāksmēs ar sarunu vedējiem. Viņa tātad ir ļoti svarīga daļa šajā procesā. Viņas loma ir gatavot ziņojumu, kas tiks rakstīts Gutieres vārdā. Uh, Iespējams, ka tas tiks sagatavots um, vai nu mm, ap Ziemassvētkiem vai arī decembra sākumā. Tātad uh, šī ziņojuma mērķis ir izvērtēt visu šo procesu. Un iespējams, ka tur arī tiks uh, norādīts ceļš jaunai stratēģijai, kā domāt par uh, migrāciju nākotnē, mēģinot pārvarēt pagātnes aizspriedumus. Tātad tas būs ideoloģisks dokuments, uh, un uh, saruna vadēji varēs izmantot šo dokumentu kā mm, pamatdokumentu savam projektam. Viss šis process ir ļoti sauradzāms, ļoti iekļaujošs. Tātad uh, te ir runa par ANO valstīm, par NVO un sabiedrību. Luīza Arbora ir visus aicinājusi piedalīties ar savu ieguldījumu. Tātad uh, pilnīgi visas valstis var uh, Mm, piedalīties, var pastāstīt, kas viņuprāt būtu jāiekļauj kompaktā. Lūk, un šis ir mūsu ieguldījums. Mēs to sagatavojām balstoties uz konsultācijām ar dalību valstīm, bet tās ir tikai vadlīnijas, nekas vairāk. Ja mēs vēlamies, lai šis process beigtos veiksmīgi, ir svarīgi, lai Eiropas Savienības balss būtu vienota. Tā kā uh, Šeit, protams, mēs neliedzam dalību valstīm nākt klajā arī ar saviem ieguldījumiem. Mēs vienkārši šeit sniedzam Eiropas Savienības vērtējumu. Pāris punktī. Esam šeit iekļaušu idejas par sešiem dažādiem tematiem, un tas nav nekas pārsteidzošs. Mēs uh, sekojam Ņujorkas deklarācijai, kas bija ļoti vērtīgs un uh, labs dokuments. Tātad mēs uh, mēģinām šeit aptvert visus tematus, kas vēlāk būs jāpadziļina vai jāpaplašina. Ja ir runa par uh, mūsu izvēlēto uh, ideoloģiju, tad mēs, protams, vēlamies likt uzsvaru uz migrantu cilvēktiesībām. Uh, Uh, domājot par viņu aizsardzību, palīdzības sniegšanu viņiem. Īpaši uzmanību pievēršam migrantiem ar īpašām vajadzībām, bērniem un domājam arī par dzīmumu jautājumiem. Otrs jautājuma lokas saistās ar migrācijas uh, cēloņiem vai stimuliem. Šeit mēs izpētām dažādus faktorus, kas var novest pie tā, kā cilvēki vēlas doties prom. Tātad tas ir tāds mobilitātes process, mēs spriežam par to, vai te ir runa par cilvēku izraisītu mm, procesu, tāpat arī tās varētu būt dabas katastrofas. Šādā veidā mēs mēģinam aptvert migrācijas cēloņus. Protams, mēs domājam arī par konfliktu novēršanu, īsturību, lai novērstu, ka šādas situācijas atkārtotos. Trešais jautājuma loks ir saiknes starp dažādiem jautājumiem un migrācijas attīstību. Mēs uzskatām, ka migrācija būtu jāskata arī no attīstības politikas skatu punkta. Uh, Mēs uzskatām, ka migrācija var būt pozitīva attīstībai un arī otrādi. Šeit mēs eh, spriežam par veidiem, kā sadarboties ar reģionu valstīm, ar pārējais valstīm, tāpat arī mm, ga galamērķu valstīm. Tātad mēs domājam, kā mēs varētu atvieglot visus šos procesus. Ceturtais eh, jautājuma loks Migrācija un pārvaldība. Mēs uzskatām, ka tas ir ļoti būtiski visā pasaulē. Migrācija var mm, norisināties gan eh, no dienvidiem uz ziemeļiem, gan otrādi, un tieši tāpēc visām pusēm vajadzētu iesaistīties, lai mēs eh, saprastu, kā migrāciju padarīt uh, drošu. Uh, Protams, šeit parādās arī dažādi jautājumi par robežām, tehnisko palīdzību, atbalstu, kā var nodrošināt eh, sadarbību, par brīvprātīgu atgriešanu, protams, vienmēr strikt ievērojot cilvēktiesības un drošību. Un eh, piektais jautājumu lokus saistās ar to, kā vērsties pret nelegālu migrāciju, tā skaitā spriežot arī par kontrabandas jautājumiem. Mums ir eh, jādod savus ieguldījumus šo biznesa modeļu sagraušanā. Mums ir arī jāpalīdz valstīm, lai tās nepieļautu kontrabandistu darbību. Pēdējais um, regulārie ceļi. Šis jautājums ir ļoti aktuāls un parāda, ka mums ir jārada darba vietas, jāstrādā pie darba spēka kustības un uh, jāveicina uzņēmēju valstu kapacitāte. Tātad šie uh, eh, temātu loki noteikti tiks ņemti vērā un pārstrādāti globālajā kompaktā. Viens no svarīgākajiem jautājumiem gan Meksikā, gan arī sarunās būs um, pārskatmehānisms. Uh, Mēs visi vēlamies, lai tas nebūtu uh, vienas reizes kompakts. Mēs vēlamies to visu turpināt un neapstāties mūsu darbā. Tieši tāpēc šeit sarunas visticamāk būs plašas. Viena no mūsu sarkanajām līnijām, kam piekrīt visi, ir tas, ka šis dokuments nedrīkstētu būt saistošs, tātad tas būs nejurdiskas dabas dokuments. Bet neskatoties uz to, mums ir vajadzīgs mehānisms, kas nevis novedīs pie jaunām struktūrām, bet gan nodrošinās, lai visas valstis visā pasaulē seko līdzi šī dokumenta īstenošanai. Protams, ka migrācijas organizācija varētu šeit spēlēt ļoti svarīgu lomu. Varbūt ir arī eh, citas iestādes, um, globālais fórums, eh, tāpat arī citas institūcijas, bet mums vajadzētu izvairīties no jaunu mehānismu radīšanas. Mēs, ne, mēs nevēlamies arī dubultot uh, šīs institūcijas. Tāpat arī mēs gribētu saprast, uh, kas šim pārskatu mehānismam, mm, kam šim, ko šim pārskatu mehānismam vajadzētu darīt. Varbūt te būtu runa par paraugu prakses apmaiņu, termiņu noteikšanu. Taču, lai tas viss izdotos, Es uzskatu, ka ir jāsaprot, ka šis eh, ieguldījums nāk no visām pusēm, bet pēc būtības tas ir starpvaldību process. Un vienīgais veids, kā mēs varētu panākt labus un ilgspējīgus rezultātus, ir vērsties pie visām iesaistītajām pusēm. Protams, mēs priecāmies, ka migrācija tagad ir starptautiskajā darba kārtībā, un eh, šeit vajag eh, strādāt visiem, Vajag iesaistīt gan Āfrikas, gan Arābu, gan Āzijas valstis, un tām šis process ir mm, jāakceptē. Tieši tāpēc mums ir vajadzīga šī daudzo tematu loku pieeja, lai visi ieinteresētie un visas puses būtu aptvērtas. Tad es jau minēju, ka tas būs nesaistošs ietvers, jo tas ļaus mums būt elastīgākiem. Migrācija, protams, ir ilgstošs fenomens, tie to visi akceptē, bet mums ir vajadzīgs tāds ietvers, kas būtu gana mm, elastīgs, lai tas spētu pastāvēt ilgi, lai tas varētu pārveidoties, ņemot vērā turpmākos izaicinājumus. Tātad tās ir tādas pirmās vadlīnijas, bet vēlos norādīt, ka janvāra sākumā mēs noteikti zināsim vēl vairāk, jo tad sarunas process eh, pavisam drīz sāksies. So, the... Paldies! Mums ir Eiropas eh, Savienības arī ieguldījuma dokuments. Un eh, tie kolēģi, kas varbūt ieradās nedaudz vēlāk, gribu teikt, ka Lībe AFET un eh, DEVE komiteja, bet īpaši mūsējā komiteja ir arī devusi savu ieguldījumu šai Ņujorka sanāksmei un, un ir ārkārtīgi interesanti no Knucens kundzes saņemt visu šo jaunāko informāciju un uh, analīzi. Kolēģi, kas eh, gribētu ko teikt, Elī, varbūt jūs gribētu būt pirmā. Grazie, Klod. Uh... Eh, paldies, uh, eh, Klod. Jā, pagaidu, kamēr visi uzliek austiņas. Uh, paldies, ka atkal esat mūsu vidū un sniedzāt ārkārtīgi svarīgo informāciju par to, kā notiek šis follow-up process. Jāceras, ka ar citiem kolēģiem arī biju šajā delegācijā, kas uh, Eh, piedalījās samita eh, sanāksmē Kenijā. Un eh, tas tik tiešām ir ārkārtīgi svarīgs tādā starptautiskā mērogā. Domāju, ka ir labi, ka ejam, ejam uz priekšu, kaut gan arī esam pietiekami kavējušies, un ir nepieciešams arī uh, Mm, pateikt, ka šorīt šajā komitejā notika ļoti svarīgs balsojums par eh, patvērums sniegšanas sistēmu pašu sirdi, ja tā varētu izteikties eh, Dubliņas regula, kas ir spēcīgs signāls, ka mēs arī uzņemamies savu atbildību par eh, šo uzņemšanu. Domāju, ka tā ir ļoti noderīga parlamenta pozīcija tām diskusijām, kas notiek arī Ņujorkā pēc sameta, kur rodas tieši tas pats jautājums par tādu godīgu nastas eh, sadalīšanu, šīs atbildības eh, kopīgu uzņemšanos, jo runa ir ne tikai par Eiropas līmeni, bet arī par eh, globālo līmeni, pilnībā apzinoties, ka 86% personas, kas ir pārvietotas visā pasaulē, tās tiek uzņemtas attīstītajās valstīs, kas nozīmē, ka visnabadzīgākās valstis arī veic ļoti lielus eh, centienus, lai uzņemtu šos cilvēkus. Eh, domāju, ka eh, šodien Nu, tas viss kļūst tāds ticamāks, jo Ņujorkā mēs runājam par tādu labāku mm, pienākumu sadalīšanu starptautiskā mērogā, un es domāju, ka uh, arī šajā komitejā, un mums ir ļoti svarīgi sekot šim ārkārtīgi svarīgajam samitam un notikumiem, lai redzētu, kādā virzienā tas viss ies, un a, paldies arī jums par darbu pie šīs globālās vienošanās, un es domāju, ka tas tik tiešām būs tāds svarīgs solis no pasaules labklājīgākās un bagātākās daļas dot tiem, kam ir nepieciešams. Paldies. Thank you. Uh, if I could add, add... Paldies, ja varētu tikai piebilst tam, ko jūs minējāt par Dublinas regulu, jā, ar lielu vairākumu mēs nobalsojām par to, un eh, domāju, ka šajā dokumentā veikta analīze palīdzēs mums strādāt pie visu šīs patvērumu mm, normu pakotnes, un eh, tas ļaus mums labāk izprast, eh, tātad kā tas viss savietojas kopā ar Dublinas regulu, un katrā ziņā mēs varēsim konkrētāk arī savu ieguldījumu dot no Eiropas Savienības puses. Uh, Tātad gribēju to tikai piebilst. Uh, eh, Cecilija Kienga nākošā, kas bija referente par visaptvarošu pieeju eh, migrācijai. Cecilija, lūdzu. Paldies, Klod. Arī es gribu pateikties mūsu referentei. Uzteicu jūs par eh, šo galīgo rezultātu, šo dokumentu, kurš tik tiešām ir ļoti labs. Es šorīt atgriezos no misijas Nigērijā. Uh, un tā tad ierados tieši eh, šorīt, eh, lai piedalītos eh, šeit parlamentā darbā un lai arī dotu ieguldījumu. Nigērijā mm, šī misija kopā ar Lopes kungu, mēs tā tad nodarbojamies ar capacity building, ar kapacitātes uh, stiprināšanu, sadarbojoties ar parlamentu un senātu. Uh, Tātad ir svarīgi saprast, kāda ir eh, parlamentārā eh, loma eh, katrā procesā, kāda loma ir jāuzņemās parlamentam. Un cik svarīgi ir parlamenta deputāti, ka šai lomai ir jābūt nepārtrauktai un visu laiku klātsošai un jāatbalsta tas, ko mēs nu pat dzirdējām, tieši šī daudz līmeņu pārvaldība. Parlamenta deputātiem, protams, ir jābūt uh, centrālajā lomā. Nigērijā mēs uh, likām uzsvaru tieši uz uh, parlamentu lomu, stiprinot to visu un tāpat laikā. Tas ir izšķiroši svarīgi, jo, protams, mums jāsāk domāt arī par globālu pieeju Nevajag varbūt tik daudz, uh, kā saka, uzbrukt valstīm, bet jādod tādas konkrētas atbildes, skatoties tādā visaptvarošā veidā, mēģinot uh, atbildīgā veidā visu to pārvaldīt. Un mm, tāpat arī runāt par terorismu, un mēs zinām, cik smaga ir šī terorisma nasma, un mm, jārunā arī par saikli starp migrāciju un mobilitāti, arī par legāliem migrācijas kanāliem, par to arī mēs uh, diskutējam, bet ir vēl viena svarīga tēma, un tas ir klimatiskās izmaiņas. Klimatiskās izmaiņas ir kļuvusi par eh, ziņojumu tēmu. Eh, to izstrādājam eh, AKP komitejā. Un tas notika sanāksmē Vanuatu, kur delegāti aplūkoja Ņujorkas deklarāciju, aplūkojām visu rezolūciju, kas bija nu pat iesniegta, un viņi ierosināja, ka vajadzētu ienest eh, šo ideju par eh, klimatiskajiem bēgļiem. Jāskatās 30, 50 eh, gadus uz priekšu, un noslēgumā gribētu teikt, ka piekrītu tam, ko teica mana kolēģa Slainas kundze par kopīgu atbildību, jo tas ir jānodrošina arī likumdošanas līmenī. Un es sagaidu no Savienotajām valstīm nevis vienkārši tikai, nu, tādu teorētisku mm, apņemšanos, bet arī uh, likumdošanas soļus. Ir nepieciešami pārliecinoši soļi, nepieciešami precīzi regulējoši uh, tiesiski akti. Un noslēgumā gribētu izteikt aicinājumu, jo kopš Ņujorkas deklarācijas ir uh, jāmēģina arī rast iespējas uh, to visu reāli ieviest, un tāpēc gribētu uh, Eh, turpināt eh, to darīt un arī ņemt eh, to līdzi uz Meksiku priekšsādātāji. Klauda gribēja tikai teikt, ka gribētu turpināt strādāt pie tā visa, jo tas, ko esam sasnieguši, nepietiekami. Paldies, Cecila. Esmu piefiksējis ņem vērā jūs teikto. Sargentīni kundze. Paldies, priekšsādātāji. Es eh, aplūkoju eh, šajā procesā ieguldītos elementus, un man rodas tāda sajūta, ka ir tikai tāda ķeksīša pievilkta cilvēku tiesības, īpaši uzmanība bērniem, dzīmuma integrācija, uh, piekļuvu pamatu pakalpojumiem. Mēs runājam te par migrācijas virzītājiem spēkiem, klimatiskajām izmaiņām, mm, pozitīvu migrācijas dēvumu, eh, diasporas lomu, uz izcelsmes valstīm nosūtītiem līdzekļiem, integrāciju, sociālo kohēziju un eh, regulāru eh, migrācijas ceļu veicināšanu. Ļoti loģisks idejas, bet, nu, tie tikai ķeksīšu kastītēs. Un, ja skatos, kā to darīt, tad mēs no Eiropas Savienības sakam, ka uh, ka tam jābūt ir nejuridisku saisto, saistošu raksturu, tam ir jābūt caurskatāmam procesam jau esošo ANO fórumu ietvaros, tas nedrīkstētu novest pie jaunām struktūrām un tā nevajadzētu novest pie tā, ka mūsu dalību valstīm jāmaksā vairāk līdzekļu. Neesmu pārliecināta vai saprotu, kāda ir šī procesa pievienotā vērtība vai kā mēs tam pieejam un neesmu pārliecināta, kā uz to skatīties, to aktivitāšu gaismā, ko mēs veicam kā Eiropas Savienība patvērumu un um, migrācijas krīzē. Par šiem legālajiem ceļiem, par to mēs uh, varam runāt Ņujorkā, bet no Eiropas Savienības perspektīvas tas nav rasts. Migrācijas cēloņi, ja mēs skatāmies, kādā veidā mēs tērējam Eiropas Savienības uh, trasta fondu Āfrikā, tad mēs redzam 2016. gadā un arī 17. gadā nauda aizvirzās prom no šīm mazāk attīstītajām valstīm uz tādu vidēju ieņēmumu līmeņu valstīm. Un nauda aizplūst no projektiem, kas eh, cīnās pret nabadzību un tā eh, nokļūst, eh, teiksim, robežu kontrolē un tam līdzīgās lietās. Naudas investēšana, lai atņemtu uh, kriminālas biznesa iespējas eh, nabadzīgiem jauniešiem Nigērā, nu, tas nerisinās šos pamatcēloņus. Ko mēs kā Eiropa šobrīd darām? Mēs eh, nenodrošinam to, ka cilvēki neaizbrauc. Mēs vienkārši cenšamies nodrošināt to, ka viņi šeit nenonāk, neierodas, un tas nav pareizais. Un, eh, ja apvienoto nāciju ietvaros notiek tikai šāda ķeksīša ievilkšana kastītēs, nedomāju, ka tā ir pareizā pieeja. Paldies! Man šķiet, ka mums 14.30 eh, bija jāpabeidz šis darba kārtības jautājums, tāpēc es došu vēl iespēju vienam kolēģim izteikties. Nē, tā nav jūsu vaina, saka priekšsēdētājs, tā ir mana vaina. Sākām ar nokavēšanos, tā tad eh, vēl pēdējiem kolēģim dodam vārdu uz dažām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji! Man nebija iespēja apmeklēt šo konferenci Ņujorkā, bet pilnībā piekrītu manu kolēģu paustiem viedokļiem, arī mūsu viesas pausto viedokli pēc Nigērijas apmeklējuma. Man ir tikai viens konkrēts piemērs par eh, par to, kāda ir Eiropas Savienības politika kopumā Esmu saņēmis um, um, sūdzību nesen par to. Tas, kā mēs runājam par migrāciju. Mums ir nepieciešama šī visaptvarējušā pieeja, bet vai ir tāda visaptvaroša pieeja arī tādai negatīvai rīcībai, ko e, Eiropas Savienība atbalsta attiecībā uz migrāciju, kas attie, tiek attiecināts uz e, Eh, to, ka migrācija, migranti tiek uzskatīti kā drauds Eiropas Savienības eh, sociālajiem tīklam un ir tāds liels pieprasījums pārskatīt eh, visu šo negatīvo ēnu un negatīvās politikas izplatīšanu, kuras mēģis tieši ir sasaistīt katru palīdzības eh, nolīgumu ar gatavību, ka konkrētā valsts eh, tad eh, par to veiks kaut ko darīs, tātad vienoties par kaut kādiem politiskiem soļiem. Katrā diskusijās, kas mums ir ar trešajām pusēm, tas ir tāds konstants faktors. Šī atpakaļ atgriešana kas, ir, kas jau izriet no tādas negatīvas skatu uz migrāciju. Mēs te par to varam diskutēt šeit Eiropas parlamentā, bet gribētu uzzināt, vai šāda negatīva pieeja kā tāda ir tikusi konstatēta, ka tas ir problēmas cēlonis un nevis eh, risinājums. Tātad, vai tas notika šajā starptautiskajā konferencē Ņujorkā? Paldies! Nu, cenas kundzei došu vārdu, bet uh, gribētu uh, Eh, pievienoties Sar Sargentīnī kundzes teiktiem un Liņš Lēns teiktajiem par Dublinas eh, regulu un citiem šīs pakotnes elementiem, pie kā mēs šobrīd strādājam. Un tāpat jūs atsaucāties arī uz legālo migrāciju un legālajiem migrācijas ceļiem. Es strādāju arī pie vieniem dosjē, pie viena dosjē, un šobrīd padomu to bloķē, bet parlaments virzās uz priekšu, un eh, man šķiet, ka šajā dokumentā Es domāju, ka tur ir visi tie pareizie virsraksti un tēmas, bet varbūt, ka ņemt arī kaut kādu ieguldījumu no mums, jo mēs virzamies uz priekšu dažos ļoti tādos smagos likumdošanas jautājumos, un mēs eh, sakam padomē, ka tas ir tāds iespējams sākuma punkts, eh, teiksim, labi Dublins regula šodien, bet tālāk, eh, teiksim, nosacījumi šiem legālajiem migrācijas ceļiem, mēs legālo migrācijas saglabājam pie dzīvības. Uh, komisijas palīdzību, un, nu, varbūt tas arī skaļi jāsaka, jo parlaments neapstāsies savā gaitā, kā jau mēs šorīt to nodemonstrējām, neskatoties uz to, ka ir ļoti sarežģīts politiskais klimats mm, šiem dokumentiem. Tā kā, nu, arī kolēģi vārdā es domāju, ka es varētu teikt, ka vajadzētu ņemt arī šo ieguldījumu no parlamentu puses. Knudzenes kundzei vārds paldies. Es arī gribētu mm, sveikt eh, jūs. Jūs tiešām šodien svarīgu darbu veicāt, balsojot par Dublinas regulu. Un man liekas, ka tas ir arī tas signāls, ko mēs varētu nodot tālāk Meksikā. Un varbūt tas varētu būt mūsu Eiropas Savienības paziņojuma sastāvdaļa, ka mēs ciešam, cenšamies panākt progresu, teiksim, Dublinas regulējumu ietvaros, tāpat arī veicot pilotprojekts, kas ir uh, Eh, ieskicēta Eiropas Savienības eh, darba kārtībā par migrāciju, nu arī to vismaz vajadzētu likt uz galda šīs līdzsvarošās pieejas ietveros. Tas ir ļoti svarīgi. Tā ka jā, un šī ideja, kas tika izteikta par to, ka mums ir negatīva pieeja. Ar savām partneru valstīm Āfrikā mēs cenšamies eh, dibināt šo partnerību, ietver partnerību, un visa šī pieeja uh, principā balstās uz visaptvarošu pieeju. Tātad plašāku, visaptvarošāku pieeju mēs cenšamies gal galā radīt tādu rezultātu, no kā iegūst abas puses. Tātad ne tikai likt uzsvaru uz migrāciju, jo zinām, ka arī tas nevienmēr dod vislabākos, ilgspējīgos rezultātus ar šīm valstīm. Tā ka visaptvaroša pieeja tik tiešām ir svarīgi. Un labi, ka jūs pieminējāt Nigēriju kā piemēru. Tas tiešām ir ļoti atbilstošs eh, gadījums. Tā tad ir jāskatās uz šo plašāko ainu. Nigērija ir ne tikai, jāsaka, nu tāda populārākā, labāk zināmā valsts Āfrikā, ir ļoti daudz dažādas citas valsts un eh, pašmāja situācijas, bet Nigērijā tieši tas arī notiek. Un mēs cenšamies arī aplūkot dažādas politikas jomas, un, protams, migrācija ir svarīga. Bet, eh, jā, notiek arī klimatiskās izmaiņas, un Lina Muhamed, kas ir, tā teikt, otrā spēcīgākā balsts apvienotajās nācijās un ļoti skaļi runā par klimatisko izmaiņu radītiem rezultātiem, kas ir ļoti tādi graujoši arī migrācijas kontekstā. Nu, tad varbūt jāskatās uz tādām visaptvarošām pakotnēm, ko mēs varam izstrādāt priekš šīm valstīm. Jāņem vērā klimatiskās izmaiņas, lauksaimniecība, Protams, ne visā šajā valstī, bet, nu, ir tādas vietas un lietas, kur ir nepieciešams zināšanas lauksaimniecības jomā, tāpat arī aktīva atgūšana varbūt. Tātad es ļoti ticu šai visaptvarošai, nu, ja mēs ticam šai visaptvarošai pieejai, lai labotu šo negatīvo ietekmi, eh, pieeju. Un runājot par Ņujorkas procesu, jāuztver migrāciju kā pozitīva, bet tai ir jābūt eh, pārvaldītai, lai netiktu zaudētas cilvēku dzīvības. Par eh, daudz līmeņu pārvaldību pilnībā piekrītu, kaut gan Ņujorkas eh, globālā vienošanās būs starpvalstu vienoš starpvaldību vienošanās. Domāju, ka ir var, svarīgs šis valstu kopienu princips un eh, jāstrādā ar eh, vietējām varas iestādēm un parlamentu deputātiem, un te es uzskatu, ka jūsu devums ir ļoti svarīgs. Katrā ziņā Eiropas parlamenta locekļiem ir iespējas apmeklēt uh, konferenci Meksikā, un es uh, ļoti labprāt arī uh, saņemtu jūsu ceļojumu uz Nigēriju kopiju, jo mums ir nepieciešami visi šie informācijas avoti un procesi, tos jāsliek kopā. Laikam esmu lielās līnijās izskatījis šos trīs jautājumus. Nu jā, mana devuma ietvars. Es saku, ka sārunas nav sākušās. Tātad eh, devums ir arī nodrošināt to, lai visi tie jautājumi, kas ir mums problemātiski, kas mums rada bāžas, lai tos eventuāli kaut kādā varbūt citādā formā, kaut kā sagrupējot, lai tos varētu iekļaut šajā rezultātā. Tātad visi jautājumi šeit ir svarīgi mums, dalībvalstīm, bet sākumā ir labāk uz to norādīt. Par šo papildus vērtību. Man šķiet, ka Ņujorkas process ir milzīgs kvalitatīvs solis uz priekšu. Tas tiešām maina visu. Tā ir pirmā reize, kad mums ir izdevies migrāciju nolikt uh, uz starptautiskās kartes ar centra apvienotajās nācijās, un tur tam arī jāpaliek, jo tas šim jautājumam dod citu redzamību un citas iespējas veikt tādus progresīvākus pasākumus. Un šobrīd ir pareizi, ka tas nav saistoši, ka tur nav juridiskais process. Jūs droši vien atcerieties, vedot sarunas par pēdējiem nolīgumiem. Tātad, ko mēs gribam? Mēs gribam lai visas reģionālās grupas teiktu, jā, tur kaut kas ir priekš mums, un mums ir pieredze, kurā dalīties, mēs kaut ko varam dot procesā, vai arī mums nepieciešams mācīties no citiem. Un tāpēc ir nepieciešama šī jautrīča darbība, tāpēc arī jums ir ļoti svarīga loma. Tātad, lai šis process būtu, nu, tāds, kas pieder visiem pašiem, kas to dara, kas to virza, bet arī, lai būtu šis starptautiskais līmenis ar 190, valst, 190 valstīm. Tātad ir nepieciešams šis solidaritātes līmenis un uh, tāda globāla kolektīva iesaistīšanās ir ļoti svarīga. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies. Nucens kundze, paldies uh, jums par regulāru ierašanos pie mums un uh, ziņošanu, jo izslēgts mikrofons runātājiem. Esam apņēmības pilni uh, strādāt. In... Katrā ziņā mēs turpināsim arī iesaistīt uh, uh, mūsu kolēģis darbā. Kā es teicu, mums ir paredzēts um, dažas um, Tālākas darbības 2018. gadā ar, eh, sadarbojoties ar Startautisko migrācijas organizāciju, Meksikas sanāksmi, eh, augsto komisāru bēgļu jautājumus, bet, nu, tā tad mēs turpināsim nu, turēt rokas pulsa procesiem. Un mēs noteikti arī tiksimies ar jums vēlāk, lai iegūtu jaunāko informāciju. Paldies jums, paldies mūsu viesai. Time to be here. Thanks. Colleagues, sorry, um, we're running over a bit over time. Kolēģi, esam nedaudz iekavējuši mūsu sēdes darbu. Paldies visiem par pacietību. Atvainojos uh, referentam par uh, igadējo ziņojumu par situāciju pamatiesību jomā. Un tas ir Engelkungs, kurš ir uh, referents 2017. gadam. Šis ziņojums, kā kolēģi zina, tas ietver ļoti plašu jautājumu logu, lai atspoguļot tos izaicinājumus, kāda mums ir fundamentu pamatiesību jomā. Tātad vēlreiz atvainojos par iekavēto sākumu. Tagad došu vārdu referentam par igadējo ziņojumu par pamatiesību situāciju Eiropas Savienībā 2016. gadā. Frank, tev vārds. Thank you, Claude, and as uh, we're not really expecting. Claude, paldies. Es, protams, nebiju gaidījis, ka zāle būs pārpildīta ceturtdienas pēcpusdienā, bet, nu, katrā ziņā esmu visai elastīgs arī attiecībā uz sākumu laiku, bet negribu, eh, labprāt, jau būtu pasēdēts ilgāk pusdienas, pusdienās, bet, nu, ko nu darīt? Savu prezentāciju ehm, jums piedāvāšu franču valodā un atbildēt uz jautājumiem, gan esmu gatavs visās iespējamās valodās. Nu, lūk ziņojuma um, projekts attiecībā uz pamatiesību situāciju Eiropas Savienībā 2016. gadā un tostarp arī 2015. gadā, jo šie abi gadi mm, ir savā starpā ļoti saistīti. Nu, par principu, pašu principu runājot, pamatprincipu. tikāmies ar ēnu referentiem visādās citādās konfigurācijās, tikāmies eh, strādājot arī pie iepriekšējā ziņojuma, Un e, bija virkne vēl tāda vesels saraksts ar tādiem pamatiesību problēmu jautājumiem. Un tika izdarīti arī milzīgi centieni. Pēc šī saraksta sagatavošanas daudz kur vērojam situācijas uzlabojumi, piemēram, sieviešu tiesībā aizsardzībā, reliģijas pārliecības brīvības jomā. Visi šie priekšējie ziņojumi, protams, cenšas visu šīs eh, referentu personīgās bažas attiecīgi arī atspoguļot. Es uzskatīju, ka šogad, šajā gadā mm, bija jāspēj pievērsties kaut kādām konkrētām tēmām, lai šis process attīstītos tālāk, lai tas būtu strukturēti, lai mēs runātu par jautājumiem, kas rada mūsos bažas un lai to darītu mērķtiecīgi. Un es negribēju darīt pilnīgi visu, ķerties klāt visām lietām un sīkumiem, kas turklāt skatīti arī tie, citos ziņojumos. Nu, piemēram, Romu jautājums. Tas pats arī attiecībā uz vardarbību pret sievietēm, invalīdu tiesībām, plašiņas līdzekļu plurālismu. Ir arī citas tēmas, kas šobrīd tiek skatītas vai kas tikko tikuši vai tiks pētītas specifiskos konkrētos ziņojumos. Un es vienkārši negribēju atkal visu šeit no jauna malt cauri šajā iestāžu ziņojumā par kopainu pamatiesību jomā ES. Un tā rezultātā un teicu sev, lūko, nu tā tad migrācija, integrācija no vienas puses. Tie bija tie mm, svarīgākie jautājumi, ko struktūrēt varu skatīties. Nu, lūk, 15. 16. gadā, protams, aktualitāte šiem jautājumiem zudusi nav, un tie visi ir savā starpā saistīti migrācijas jautājumi, nu, no tiesiskas skat, valsts skatu punktu raugoties, ir svarīgi, tīpaši vēlamies, lai pilsoņi uzticētos Eiropas Savienībai un tās darbības kapacitātei, un, protams, pamattiesības un to situāciju skar arī konkrētas dalībvalstis. Nu, Ungārija, nedaudz arī Polija, nu, tur nekas nav uzlabojies, ne Ungārijā, ne Polijā. Gluži otrādi situācija tikai pasliktinās pavisam drīz arī turklāt varēšu jūs uzrunāt eh, kā darba devējas asistentei, kas šobrīd filmē vairākas interesantas filmas tieši par sit pamatiesību situāciju Ungārijā, un to jūs redzēsiet, situācija tiesam, diez, tiešām diezgan biedējoša. Bet šis filmas tātad parādīsies pavisam drīz, bet, nu, tiesiskuma situācija Ungārijā kļūst burtiski par fikciju, tas jau ir. Man liekas, līdzīgs šķiet tas ir arī Maltā šobrīd, nu pat jau dzirdējām par tur notiekošo. Un ir pilnīgi loģiski, ka mēs attiecīgi šiem notikumiem uzver, pievēršam uzmanību. Migrācija un integrācija. Neskatoties uz centieniem daudzās dalībvalstīs un visiem mēriem, kas tika pieņemti, joprojām pastāv ļoti būtiskas problēmas attiecībā uz aizturēšanas centru apstākļiem, bērniem bez, pa, piln, pavadoņ, bez pavadoņiem un tā tālāk. Vēl. Nu, un, protams, ka tam visam nāk līdz papildus lietas - islamofobija, uz naidu kurinošas runas, cita veida fobijas, visas šīs fobijas, kas šobrīd aktuāls un kas nereti, nu, nāk kā rezultāts politiskās eh, bezdarbības, jeb politiskās gribas trūkumam, rīcības trūkumam integrācijas politikas jomā. Nu, tieši te runāju par šo znaidu kurinošo runu, piemēram, internetā un tā tālāk. Uh, digitālās komunikācijas laikā tas aktuāls elements. Un tas, protams, rada konstanti mūsos bažas. Nu, lūk. Apzināti savā ziņojumā fokusējos uz šiem jautājumiem. Un saskaņā ar mūsu reglamentam jābūt ļoti lakoniskam, konkrēti eh, limiti šim tekstam, un tāpēc, mm, nu, vajadzēja pievērsties, varbūt varēs pievērsties konkrētāk, lai šo tēmu izvērstu ar grozījumiem, tie ļaus šo tekstu mazliet izvērst. Tāpēc ar eh, prieku gaidīšu grozījumus, bet gribēju izteikt tikai nelielu aicinājumu, tieši tāpat kā to teicu jau ēnu referendiem, arī gribētu lūgt viņus būt pietiekami lakoniskus, nenākt klajā ar tūkstošiem grozījumu, tā lai padarītu šo ziņojumu atkal par kaut kādu 50 garu dokumentu, nevis 4 lapu dokumentu. Uh, kas eh, nu, šobrīd nu, atbilst noteiktajiem ierobežojumiem ziņojumu sagatavošanā. Es negribētu, lai šis ziņojums būtu 50 lapušu garš, nu es nezinu, varbūt ne 5 gluži, bet nu 10-15 lapuses, no nu, ar to vajadzētu pietikt. Tur mēs varētu tāds iekļaut spēcīgas politiskas vēstis, kas būtu tad jēgpilnas un kas kaut ko arī nozīmētu un nepazustu šai daudzvārdībā. Jo, nu, nu, protams, vienmēr būs kāda tēma, kas nebūs te iekļauta, bet šobrīd jau ļoti daudz ko specifiski darām dažādās jomās. Nu, tad ļausim tad specifiskajos ziņojumos šīs tēmas arī skatīt, nu, pamatiesības citur, un tad 15. 16. gadā, tad pievērsīs vienkārši tiem jautājumiem, kas citur netiek skatīti. Un darītu to tā visai izteiksmīgi līdz ar to. Tā ir mana vēlme. Paldies! Paldies, prie, saka priekšādātājs. Paldies, Frank. Nu, lūdzu, arī gadējs aicinājums, ne tik vien gadējs ziņojums, bet arī gadējs aicinājums eh, būt lakoniskiem grozījumu iesniegšanas procesā. Jā, šis vārds anjulība gadēja šobrīd, ļoti, šobrīd ļoti populārs. Redzēsim, kas notiks šogad. Nu, tas, protams, ir pamatoti, jo šie ir ļoti svarīgi, nozīmīgi jautājumi, bet mums vajadzētu censties vismaz šo procesu sistematizēt un ieņemt kaut kādu kopīgu nostāju un neskatīt tās lietas, kas tiek skatītas citos ziņojumos. Paldies, ka izklāstījāt mums šos svarīgākos punktus. Gribēju tikai pārliecināties, vai kāds kolēģis vēlas izteikties. Jurek kungs. Just anyone who wants to. Vēl kāds vēlas izteikties? Cecīlija pēc tam, jā. E, nu, revenons à la problématique de droit fondamental. Atgriežoties pie mamatiesību jautājumiem. Nu, nu, pat mums bija tikšanās ar e, Flahertī kungu no pamatiesība aģentūras, un var tikai atkārtot tos argumentus, ko liku priekšā tajā reizē. Nu, varbūt viss neatkārtoši, es vienkārši gribēju paust vēlmi, ka, lūk, mm, Franks Engels ļoti labi zina, ka viss šī problemātika ļoti svarīga, tas zināmā mērā ir arī tāds pārbaudījums Eiropas Savienībai ar tīm dialogu iespējamībai par pamattiesībām. Kā jau teicu, un negribu atkārtot visus tos argumentus, ko teicu diskusijā ar Flahertī kungu, es vienkārši gribēju atgādināt, ka vēlos uzstāt, piemēram, uz pantu par tiesībām uz dzīvi, 11. pantu, tā tad eh, vārda brīvība, kas ierakstīta, šī brīvība ierakstīta hartā, eh, nu tā tad vārda brīvība, lūk, tiešā veidā. Tā ir tieši saistīti arī ar tiesībām uz informāciju bez jebkādiem šķēršļiem no valsts iestāžu puses. Nu, piemēram, šodien pat Nu, es piekrītu, ka imigrācijas jautājums ir ārkārtīgi svarīgs un tā tālāk, bet uh, Zviedrijas gadījumā redzējām, ka te notiek tāda bloķēšana. Vienkārši attiecībā uz, uz informāciju par, piemēram, kriminālo sodāmību. Un tas, protams, ir ļoti saistīts ar, eh, jur, ar legālo migrāciju. Un vārdu brīvība, kas paredzēta 11. pantā, tās šīs tiesības tiešā veidā saistītas ar tiesībām uz informāciju Un tie ir tādi pamataspekti, bet es neesmu saņēmis nekādu atbildi no Flahertīkunga par šiem jautājumiem. Es vienkārši gribētu, lai tad mēs šai problēmai pieskaramies arī šai ziņojumā, ko šobrīd gatavojam. Ir arī citi aspekti, nu, piemēram, brīvība, izglītības brīvība, brīvību uz izglītiešanos ģimenē 14. pantā tā minēt, bet arī tam pret to tiek vērst uzbrukumi. Nerēti tas notiek virknē valstu, kas it kā faktiski pat vēl šo jautājumu spēcināt, bet ir tādas reālas problēmas, ja runājam par pamatiesībām. Nu, varbūt mēs neesam viensprātis tādās, uh, nu, liet, lietās, kad runa ir par kādu konkrētu valstu, vai tur ir problēmas vai nē, bet bet mēs zinām, mēs esam viensprāts, ka te runa ir par kaut kādu paradigmu, kaut kādu problēmu tomēr pastāv. Un ja problēma pastāv, tad tādā gadījumā ir vajadzīgs dialogs. Un man šķiet, ka šis ziņojums tiešām būs tāds kā pārbaudījums par to, vai šāds dialogs vispār ir iespējams. Atvērtā veidā, godīgā veidā, šeit, parlamentā par lietām, kas tiešām ir pašos pamatos ļoti nozīmīgas. Peter Niedermüller, please. Niedermüller kungs. Niedermüller kungs. Paldies. Pirmām kārtām es domāju, ka jāsaka paldies referentam un ēnu referentiem par šo prezentāciju un arī dzan par pamattiesību ziņojumu, cik tālu saprotat, šis ziņojums nu, pārstāv tādu jaunu pieejumu salīdzinājumā, piemēram, ar iepriekšējiem ziņojumiem. Protams, pavisam leģitīva izvēle, un, manuprāt, tā ir laba doma pievērsties tiem jautājumiem, kas ir tie svarīgākie. Nu, un, protams, ka tiesiskums ir ārkārtīgi nozīmīgs jautājums, tas svarīgs ne tikai Ungārijā un Polijā, bet arī kopumā kā princips. Eiropas Savienībā integrācija un migrācija, nu arī ir jautājumi, par to nemaz nav jādisko, kas ir ļoti svarīgi. Es arī ļoti labi saprotu tas, to, ko Franks teica par faktu, ka viņš negrib te sartaisīt garu sarakstu atkal ar dažādiem grup, krāpējumiem un parādībām un tā tālāk, bet tajā pašā laikā es domāju, ka ļoti svarīgi tomēr būtu kaut vai tikai uzsvērt, kādas ir tās tiesības, cilvēktiesības, pamattiesības, kas attiecas, piemēram, uz minoritātēm, dažādiem minoritāšu grupējumiem. Nu, varbūt nav jārunā konkrēti par romiem vai ebrejiem vai LGBT, bet varbūt tomēr kaut kādā veidā varētu minēt faktu, ka visa veida minoritāšu grupējumiem vai kultūras vai etniskajām minoritātēm viņiem ir tieši tādas pašas tiesības kā citiem, ir jābūt tādai vienlīdzīgai attieksmē šeit Eiropas Savienībā, un tas taču ir svarīgs punkts. Bet esmu pārliecināts, ka referents pilnīgi noteikti kopā ar ēnu referentiem šo ideju ņēmis vērā savā darbā. Paldies! Liels paldies! Cecil Kienga lūdzu. Eh, grazie Claude. E, uh, devo dire che abbiamo. Claude, paldies. Uzklausījām referentu. Eh, dzirdējām, ka viņš vēlas izvēl, ir izvēlējies citu pieeju šobrīd. Uh, darbam un ziņojumu gatavošanai, un es gribētu teikt paldies par to, ka viņš grasās šo darbu pasniegt tādā kompaktākā veidā. Jūs negribat, lai mūsu parlamentu darbs ir tikai tāds kā informācijas vācēja darbs. Nē, es domāju, ka mums jāiet ir tālāk. Es domāju, ka šīs dokuments faktiski ir jāveido tā, lai tas sadarētos ar citiem dokumentiem par pamattiesībām. Tāpat arī nedrīkstam tāpat laikā apdraudēt šī teksta korektumu un saturisko pusi. Mēlos referentu uzmanību vērst tieši uz šo faktu respektīvi to, ka saturs un informācijas korektums ir primārās lietas. Ir virkne tādu aspektu, kas tomēr šai ziņojumā ir jāietver un jāspēcina. Nu, nevajag jau tāpēc uzreiz sagandēt visu struktūru, bet ir tādi izšķirīgi svarīgi punkti, tīpaši manai politiskai grupai, piemēram, šajos rinkopās par um, imigrāciju. Ļoti uzmanīgi iepazinos ar šo formulējumu dokumentā un domāju, ka šeit izmantotā terminoloģija nav īsti skaidra netiek pietiekami ņemta vērā parlamentai pieņemtā nostāja atsevišķos jau iepriekš apstiprinātos dokumentos un rezolūcijās, kur, e, piemēram, runāts tieši par Āfriku. Šajā gadījumā terminoloģija tiek lietota nekonsekventi, un es gribētu jums atgādināt, ka mēs šeit runājam par pamattiesībām Eiropas Savienībā. Grozījumi ko iesniedz eh, mana grupa, eh, tas eh, ir svarīgs elements, jo nepieciešams grozīt astoto punktu ziņojumā, un tur ir nepieciešams skaidri nodalīt ekonomiskos migrantus un bēgļus. Gribētu uzstāt, ka, lai nodrošinātu cilvēku tiesības, šis nodalījums ir ļoti būtisks un paskaidrošu, kāpēc. Man gribētos, lai gadējo ziņojumā par cilvēktiesībām būtu kaut kas, eh, kas ietu nedaudz tālāk. Jau pirms dažām minūtēm eh, eh, uzklausījām šo stāstījumu par globālo vienošanos un par Ņujorkas deklarāciju. Dokuments paredz aizsardzību visiem imigrantiem, neatkarīgi no viņu juridiskā statusa, un tas jau arī ir šajos dokumentos, kurus es nosaucu. Un Tā tad vajadzētu būt arī vairāk ambicioziem par eh, izteikšanās brīvību, nepieļaušanu naida kurināšanai, runāja par sociālajiem mēdījiem, arī jārūpēs arī par offline informāciju. Tāpat arī jācīnās arī par nepatiesu ziņu izplatīšanu un par diskrimināciju. Domāju, ka ir svarīgi iekļaut skaidrs atsaucas attiecībā uz skaidrām diskriminācijas formām. Un tāpat arī eh, debatēs jāizvairās no islamofobijas un eh, izteikumiem pret eh, romiem un tā tālāk. Un situācija joprojām kritiska. Eiropā mums ir jātur acis nav svaļā un jā izsakās pret pārkāpumiem, un tāpat ir jārod imunitīvas formas, kā to visu darboties. Tie ir daži grozījumi, ko mēs iesniegsim, bet ir vēl daudzi citi punkti. Uh, piemēram, paldies. Thank you, Cecile. Maybe I can... Paldies, Cecile. Varbūt tad es varētu. Um, no, but... Varbūt man vajadzētu te pavēlēt svītras un runātājs saraksta Mm, mēs nevaram vairs pieņemt citus lūgumus, bet, protams, ka varbūt mums liksies vienkārši to likt iekšā, taču nevienmēr tas ir izdarāms. Kā jūs redzat, šajās debatēs vispirms ir jāizskata parametri, ir jāuzskata, jāizskata, kāda būs mūsu pieeja. Un referents šeit runā tikai par pagaidu pieeju, tātad mums ir vēl jādiskutē. 27. oktobrs ir termiņš grozījuma iesniegšanai. Vēlreiz norādīšu, ka referents ir noteicis parametrus, taču, kā vienmēr, noteikti tiks iesniegti grozījumi. Es vēlētos aicināt uh, visiem izturēties disciplinēti un iesniegt pēc iespējas koncentrētākus grozījumus. Mēģiniet paskatīties uz to, kā izskatās šis ziņojums kopumā. Tātad vajadzētu koncentrēties uz šo gadu, kas ir nepieciešams šogad. Un arī citos ziņojumos šie jautājumi tiek skatīti, bet, protams, ka beigās deputāti iesniegs tādus grozījumus, kā vēlas. Bet uzskatu, ka Engela kungs noteikti ar to visu tiks galā. Frank, vai jums ir kas sakāms? Un tad mēs varam turpināt. Jā, pavisam īsi. Vēlreiz liels paldies, ka Eh, izteicāties. Es, protams, ļoti labi apzinos, ka mēģinājumi visu padarīt vienkāršāku un samazināt eh, šī ziņojuma garumu noteikti neietekmēs cilvēkus visticamāk, ka grozījumi tiks iesniegti. Es ļoti labi apzinos, ka ikvienam kolēģim ir tiesības iesniegt eh, tik grozījumu, cik viņi vēlas. Daži iespējams tā arī darīs. Es gribētu cerēt, ka atkal nebūs tūkstots grozījumu, tā kā tas ir bijis citos gados. Un tad beigās mums uz plenārsēdi ir jānes blāķis ar papīriem, kur ir iekļauts pilnīgi viss, ko vien mēs varētu iedomāties pateikt par pamatiesībām. Jureka kungs, es absolūti nāsmu pret to, ka mums eh, mm, vajadzētu diskutēt par visu, bet tam visam ir jānotiek atbilstošos ietveros. Nedrīkst ignorēt eh, tiesiskuma pamatus, slēpjoties aiz eh, diviem, trīs pantiem pāris oficiālos dokumentos, kur ir runa par vārda brīvību un tiesībām uz dzīvību. Es ļoti labi zinu, ko nozīmē šīs tiesības uz dzīvību, un to nedrīkst izmantot kā pamatu jebkādu vārdā brīvības uh, tiesību ierobežošanai. Uh, Nīdermullera kungām par minoritātēm. Nāsmu skāries klāt šim aspektam vispār savā projektā, un es ļoti labi apzinos, ka kaut kā to vajadzētu integrēt. Tātad es gaidu jūs grozījumus, un tāpat arī pats gatavojos iesniegt grozījumus, lai šis temats šeit parādītos. Un es zinu, kur ir arī citi kolēģi, kas noteikti pievērsīs uzmanību šim aspektam, un es ceru, ka mums izdosies izstrādāt tādu redakciju, kas eh, apmienās visus. Cecilā, vai jūs uh, vēlties teikt? Jā, noteikti varam vēl uh, diskutēt un uh, noteikti varam arī uh, formulēt uh, jebkuru punktu vēl citā veidā. Un uh, varam uh, strādāt eh, pie dažādiem aspektiem, eh, varam eh, mainīt lietas tā, ka nesaskat šeit nekādas lielas problēmas saistībā ar tām tekstu redakcijām, kuras tu gribētu atbalstīt un iesniegt. Priekš manis viena lieta ir skaidra. Ja es izdaru nodalījumu starp tiem, kas nāk Mm, tāpēc, ka viņiem ir nepieciešama aizsardzība, un no otras puses tie, kas nāk, mm, iebrauc bez jebkādas eh, vajadzības pēc aizsardzības, bet vienkārši meklēt labāku dzīvi. Es nesaku, ka nav nepieciešams eh, aizsargāt visus. To neesmu neteicis, nerakstījis, un ja tu domā, ka esmu to uzrakstījis, tad noteikti to var pārformulēt tādā veidā, lai darītu tā, ka uh, rodas uh, šāds uh, iespējas. Uh, Lūk, tas arī ir viss, ko es vēlējos teikt, un tagad mēs sagaidīsim grozījumus. Un cerams, ka tie būs. Uh, much, Frank, Liels paldies, uh, Franka, un tātad 27. oktobris ir uh, termiņš grozījuma iesniegšanai, gaidām grozījumus. Kolēģi, tagad 17. punkts, un šeit skatīsim Annas Marijas Koracas Biltas ziņojumu. Un Vispirms es vēlētos sveikt eh, pie mums jaunas organizāciju no Zviedrijas. Vai to sauc MOV? Jā, to sauc MOV. Un, protams, eh, sirsnīgi jūs sveicu mūsu sanāksmē. Eh, jūs esat ieradušies pēc Kuracas Biltas ielūguma. Tātad mēs skatīsim Kuracas Biltas ziņojumu par. Jā rezolūciju par bērnu seksuālu izmantošanu. Tas ļauj Libe komitejai mm, uzraudzīt eh, direktīvas 2011-93 īstenošanu. Un 2013. Eh, gada 18. decembrī beidzās transponēšanas termiņš dalību valstīm. Mēs esam apņēmības pilni cīnīties pret bērnu ļaunprātīgu izmantošanu un eh, direktīvas īstenošanu. Uh, Kuracas Bildes kundze ir iesniegusi savu ziņojumu, tas notika jau pirms vasaras atvaļinājuma, un šodien mēs izskatīsim 160 grozījumus, kas ir iesniegt par šo mm, ziņojumu. Ļoti priecājos, ka Kuracas Bildes kundze ir ieradusies, lai mums pastāstītu par šiem grozījumiem. Protams, ir paredzētas arī diskusijas ar deputātiem, ēnu referentiem, tiem, kas vēlēsies izteikties. Vārds uh, Anē Marijai. Paldies, priekšsēdētāji. Bērnu seksuāla izmantošana ir eh, šausminošs noziegums. Mēs runājam par bērniem, dažkārt eh, pavisam maziem bērniem, visam mm, vājākajiem mūsu sabiedrības locekļiem. Te ir runa par psiholoģisku, fizisku vardarbību un eh, tāpat arī šīs fiziskas izmantošanas attēli bieži vien tiek publicēti, ar tiem dalās un dažkārt par tiem maksā. Līdz ar to tiek kļūst par uh, Um, ienesīgas uh, tirzniecības uh, avotu. Un tāpat uh, šie um, pārkāpēji pat priecājās skatoties uz bērnu seksuālu izmantošanu. Tas viss tieši pašlaik notiek Eiropā. Noziedzīgie tīkli, ka pastāv tieši saistē, ir ļoti komplicēti un tīsība aizsardzības iestādes saskarās ar milzīgiem izaicinājumiem, tāpēc, šeit, tāpēc ka šeit tiek izmantotas ļoti sarežģītas struktūras un šiem noziegumiem ir pārobežu raksturs. Uh, Pagājuši pirmdiena tika dots mandāts 2015. Mm, gadā, tātad eh, tika pieņemta šī direktīva par seksuālas izmantošanas eh, apkarošanu. Te ir runa gan par tiešsaisti, gan arī par eh, mm, normālo dzīvi. Tāpat arī mums ir jādomā par uh, pārobežu risinājumiem, lai šis risinājums būtu vērtīgs. Tātad direktīva paredz minimālos standārtus sankcijām, paredz arī pasākumus, kā vērsties pret eh, izmantošanu, tāpat arī eh, pārkāpumu eh, definīcijas, un šeit ir runāts arī par uh, Eh, cietušo bērnu aizsardzību. Esam saņēmuši trīs ziņojums no komisijas, bija arī trīs uzklausīšanas eh, Lībe, tautspartijas grupā un bija arī ēnu referentu tikšanās, kur piedalījās iesaistītās puses eksperti, pilsoniskā sabiedrība, tiesība aizsardzības iestādes no dalību valstīm. Kopā ar eh, ēnu referentiem, kuriem es patiešām vēlos pateikties par labu sadarbību, esam uh, sagatavojuši ļoti detalizētu izvērtējumu. Es uh, Mēģināšu visus ņemt vērā, arī gatavojot kompromisa grozījumus. Darbs eh, pašlaik tieši notiek. Kāds ir ziņojuma mērķis? Mēs gribam paskatīties, vai dalībvalstis pilnībā pareizi īsteno šo direktīvu, vēlamies atrast trūkumus un vēlamies nākt klajā ar rekomendācijām par to, kā eh, direktīvu varētu īstenot labāk. Jūs pieminējāt šos 160 grozījumus, ko es esmu saņēmusi, un ļoti daudz no tiem kritiski izsakās par komisiju tāpēc, ka ir sagatavots eh, vairāk ziņojumu par direktīvas transponēšanu, nevis par direktīvas atbilstību. Es arī pati esmu iesniegusi šādus grozījumus, taču uzskatu, ka mums vajadzētu lielāku uzsvaru likt uz dalību valstīm, nevis visvainu nogāst uz komisiju. Direktīva īsnībā neuzliek eh, pienākumu dalību valstīm sniegt statistikas datus. Uh, Un vēlāk, ja mēs domāsim par direktīvas pārskatīšanu, mēs varētu iekļaut šeit eh, obligātu pienākumu dalībvalstīm sniegt statistikas datus. Taču šajā ziņāmā mēs varētu aicināt dalībvalstis eh, sadarboties, sniegt eh, vajadzīgo informāciju un statistiku komisijai, un, protams, ka mēs arī gaidām vēl vienu ziņojumu no komisijas, kas būtu plašāks. Par pārējiem grozījumiem es eh, šeit sekoju līdzi direktīvas struktūrai, jo šeit ir runa par eh, krimināltiesībām, kas ir ļoti tehniskas un komplicētas. Tātad par materiālajām krimināltiesībām pirmām kārtām esmu nākusi klajā ar grozījumu, kur man pievienojas arī citi kolēģi, kur mums vajadzētu modificēt terminu bērnu pornogrāfija. Esmu to aizstājusi ar bērnu seksuālas izmantošanas materiāli. Mēs nevēlamies šeit uh, uh, viktimizēt bērnus. Tātad te ir runa par bērnu pornogrāfiju, kas sevī ietver piekrišanas jēdzienu. Bet uh, es vēlētos tātad uh, aizstāt šo terminu. Vēlos nodrošināt, lai bērnu seksuālas izmantošanas materiāli nekādā veidā nesamazinātu aptvērumu. Mēs vēl ar vienu runājam par noziegumiem, kuriem vajadzētu um, iekļaut arī to, kas ir paredzēts direktīvā par bērnu pornogrāfiju. Piemēram, pedofilu uh, kriminālie tīkli izmanto arī um, kailu bērnu attēlus, ko ir publicējuši vecāki vai kurus var atrast uh, mm, slimnīcu materiālos. Un pēc savas būtības tie nav noziegums, bet tiek izmantoti kā nozieguma priekšmets. Tāpat arī tiek runāts par uh, Mm, atbildību pastiprinošiem apstākļiem, mm, kur ir runa par cilvēkiem, kas ir tuvi bērniem. Tātad ir runa par cilvēkiem, kuriem vajadzētu aizsargāt bērnus, kuriem ir piemīt visas pilnvaras, bet kuri šos noziegumus veic aiz slēgtām durvīm un pat daudzus gadus. Tāpat arī ir jādomā par uh, juridiskām personām, kas bieži vien netiek pietiekami izraudzītas, un tieši uzraudzības trūkums veicina noziegumu veikšanu. Es domāju, ka mums vajadzētu nodrošināties arī um, nākotnē. Mēs redzam, ka tiešaistē parādās vēl šausminākie noziegumi, piemēram, uh, atriebības pornogrāfija, piespiedu pornogrāfija, un tās uh, attiecās uz uh, veselu uh, jaunu meiteņu paudzi. Ir meitenes, kas uh, izdara pašnāvības, tāpēc, ka Eh, bijušais eh, draugs ir ievietojis pornogrāfiskus materiālus eh, tieši saistē. Un meitene vairs nespēja tos izņemt un mm, beigās ir spiestīts arī pašnāvību. Tāpat arī, ja runa par mm, kolēģiem, kas aicina dalībvalstis izmantot pilnīgi visus rīkus, kas ir to rīcībā, tad es to pilnīgi atbilstu. Mums ir mm, atbalstu, mums taču ir dažādi instrumenti, kā mēs varētu vērsties pret uh, noziedzīgiem tīkliem. Tieši tāpēc Eiropol un Eirojust iestādēm ir jāpiešķir visi vajadzīgie resursi. Ir labāk arī jāizmanto apvienotās izmeklēšanas grupas. Es arī atbalstu, ka ir jāveicina informācijas apmaiņa un datu bāžu savietojamība. Profilakses sadaļa. E, šeit ir aicināmi dalībvalstīm uh, nodrošināt profilakses un intervences programmas. Tātad te ir runa par cilvēkiem, kas potenciāli varētu kļūt par um, seksuāliem pārkāpējiem. Tātad 22. Uh, pants. Amatpersonu apmācība, bērnu un vecāku um, izglītošana, lai visi apzinātos uh, tiešsaistes riskus. Dalībvalstu likumdošanā ir jāiekļauj arī obligāti uh, Um, pienākumi veikt pārbaudes par cilvēkiem, kas strādā ar bērniem. Mēs vēlamies uh, visu paplašināt. Tātad te runa par visiem, kuriem ir piekļuva bērniem. Uzlabot datu vākšanu nacionālajos reģistros, lai uzlabotu informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm par uh, kriminālu, uh, ties, ti, kriminālu tiesātajiem. Un, protams, mums ir jāizvairās arī no recidīvisma. Uh, Par cietušu aizsardzību šeit atbalstu grozījumus, kur tiek uh, stiprinātas uh, um, bērnu karstā telefona līnijas, un tāpat arī ir jāveicina paraugu prakses apmaiņas starp dalību valstīm. Jāizvairās arī no cietušo bērnu uh, viktimizācijas un uh, um, vainas uzvēlšanas viņiem. Tagad uh, 25. pāns. Tas arī būs pēdējais, jo uh, Šeit ir daudz pretrunu. Es patiesmu iesniegus vairākus grozījumus un arī atbalstu kolēģi iesniegtos grozījumus, kur vajadzētu mm, seksuāls dabas materiāla izņemšana eh, to izcelsmes vietā ir mūsu primārais mērķis. Dalībvalstis ar, m, mm, vēl ar vienu izmanto mm, lapu bloķēšanu, nevis eh, materiālu izņemšanu. Protams, ka bloķēšana ir jālieto tad, kad izņemšana nav iespējama. Mums ir arī jāuzlabo sadarbība ar dalībvalstīm. valstīm un jāiesaist arī uh, atbildīgie sociālās platformas, uh, tehniskie piegādātāji, un tāpat arī ir jānos, jā, jānodrošina sadarbība ar trešajām valstīm, ja avots atrodas ārpus Eiropas Savienības. Uh, Mm, vajadzētu nodrošināt arī tiešsaistes, tad reāla laika apmaiņu ar melniem sarakstiem, kur ir iekļaut šādas mājaslapas. Informācija jānosūta arī Eiropol. Iekļājam arī nosacījumus, kas uzliek pienākumu interneta pakāpojumu sniedzējiem ziņot par bērnu seksuālas izmantošanas materiāliem tiesībā aizsardzības iestādēm. Šeit es pieminu vairākus tīklus, kas patiešām palīdz eh, visu laiku identificēt eh, šādus materiālus un ļauj eh, pēc iespējas ātrāk izņemt nelegālus materiālus. Tāpat arī ir jāveicina hotline, telefonu līnijas un jāpiešķir tām vajadzīgie resursi. Noslēgumā gribu norādīt, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai dalība valstis īstenotu šo direktīvu daudz labākā veidā. Tas mums ļautu sagraut šos kriminālos tīklus. Ja noziedznieki kļūst ar vien komplicētāki eh, un eh, atjaut, tiem ir daudz vairāk atjautības, tad arī mums ir jāstrādā savādāk. Es labprāt uzklausīšu arī ANU referentus un labprāt turpināšu ar viņiem sadarboties. And, um... Sociāldemokrāta ēnu referentu vārdā Katrīna Katrīna Čeničī, lūdzu. Paldies, eh, priekšsādātāji. Gribu izteikties un eh, vēlos pateikties eh, Annai Marijai Kuracai Biltai un visiem ēnu referentiem, kas ir strādājuši pie šī ziņojuma, jo jautājums, manuprāt, ir nu, pilnīgi obligāti risināms ņemot vērā šīs tēmas sensitīvo raksturu, lai visiem bērniem varētu nodrošinot aizsardzību, jo šobrīd bērni jaunieši ir ļoti pakļauti riskam mūsu sabiedrībā un ir tīpaši tiem riskiem, kas saistīti ar internetu lietošanu. Pilnībā atbalstu to, ko ir iesniegusi referente un uh, Arī Anna Marija ir prezentējusi grozījumus, ar kuriem ir centusies tā sintētiski iestrādāt citas idejas. Es gribētu pieskarties eh, dažiem eh, punktiem. Es ļoti lielā mērā atbalstu grozījumu, lai mainītu eh, terminu, tātad nepilngadīgo pornogrāfiju, jo tas būtu tāds precīzāks teksta redakcijas teksts, bet lai izvairītos no šī riska. Uh, ka gribam kaut kādā veidā viktimizēt tos eh, bērnus, eh, kuri kļūst eh, par upuriem. Nu, katrā ziņā mēs negribam, lai kaut kādi aizspriedumi ar to visu saistītos. Tālāk ir nepieciešama tāda mm, vispārīga kultūras izmaiņa, lai varētu izvairīties no jebkādām formām, ka mēģina pārkāpt šīs uh, robežas un ka to varētu rādīt uh, bērniem, kas ir uh, šādu noziegumu. Tātad nedrīkst pieļaut sekundārās viktimizācijas formas, kas varētu tālāk pastiprināt to traumu, kādam šie bērni jau ir bijuši pakļauti. Tāpat arī jau ir uzsvērts, cik būtiski tas ir arī ir jāstrādā pie preventīvām un izglītības programmām domāju, ka ir pareizi bērniem nodrošināt visu nepieciešamo uh, palīdzību, bet uh, vajadzētu viņiem mēģināt dot instrumentus, lai viņi varētu izvairīties no šiem riskiem, tātad sniegt atbilstīgu izglītību, informāciju par um, internetīklu izmantošanu, jo tas ir pirmais uh, instruments. Uh, Un šāda pati izglītība būtu jāparedz arī vecākiem, pieaugušiem cilvēkiem, kuriem vajadzētu uzraudzīt savus bērnus un nepieļaut tātad šo risku īstenošanos. Un vēl viena cita lieta, un drīz arī tad beigšu izteikties, jo, kā es teicu, atbalstu visu darbu, ko veikusi referenti, visus viņas iesniegtos grozījumus, bet nu vēl viena lieta, kas man šķiet svarīgs nepieciešamība atbalstīt eh, valstis un nodrošināt pilnīgu sadarbību, jo mēs zinām, ka šāda veida eh, nozieguma notiek eh, internet tīklā un, principā, tas arī tāds pārobežu noziedzības veids, un tāpēc sadarbība ir absolūti nepieciešama. Tāpat arī svarīgi valstīm paredzēt resursus, lai pēc iespējas labāk izmantotu informātikas eh, instrumentus un eh, arī elektronisko pierādījumu sistēmu. Tā tad eh, visi šāda veida noziegumi ļoti daudz notiek tieši internetā. Ir nepieciešama tehnoloģiska un inovatīva risinājuma, lai varētu palielināt iespējas izmeklēt un attiecīgi sodīt šādus online noziegumus. Un vēl pēdējā lieta. Arī tas ir svarīgi un arī tas ir atbilstoši paredzēts tātad atbalsts eh, bērniem, kas ir cietuši no smagiem noziegumiem. Vēlreiz paldies uh, eh, referentē un visiem kolēģiem, kas strādājuši pie eh, ziņojuma un uh, pilnībā piekrīt un atbalstu viņu uh, veikto darbu. Paldies! Thank you very much, Katerina and Mr. Jurek. Jurek kungs. Paldies, priekšsādātāji! bērnu seksuālā izmantošana un eh, šādas, eh, šādu darbību izvēršana, tas ir viens no tumšākajiem eh, sabiedrības aspektiem. Un tas ir jāapkaro ļoti stingri, pateicos Annai Marijai Kuracē Biltai par viņas veikto darbu, jo mēs saskaramies ar problēmu, kura ir eiropeiska līmeņa, tā ir pārobežu raksturs. Pret to ir jācīnās, un, kā mēs zinām, internetam nav robežu. Domāju, ka mums vajadzētu padziļināt visu šo jautājumu un eh, arī domāju par šī konteksta paplašināšanu. Mums ir divas Ženēvas eh, konvencijas Ehm, valstīm ir pienākums cīnīties pret pornogrāfiju, bet eh, tās netiek ievērotas. Teiksim, ir jaunāki juridiski akti, piemēram, konvencija par eh, pārrobežu mm, televīziju, piemēram, arī tur ir aizliegt jebkāda, tā teikt, nepiedienīga mm, eh, darbība vai to apspogļošana. Mēs runājam par tādu abuzīvu uh, aizkarošu pornogrāfiju. Tas ir viens no smagākajiem uh, eh, nozieguma veidiem. Jozef Fricels Austrijā, viņš bija patoloģisks uh, pornofils, viņš skatījās uh, pornogrāfiju un tad to attiecīgi arī realizēja. Tāpēc es gribētu, lai mēs skaidri saprastu cik eh, nepēļojami šī masveida tāda eh, porno aspekta radīšana kulturālajā izpratnē. Un uh, notiek arī jauna meiteņa izmantošana, teiksim, tiek veicināts, lai viņas attiecībās kaut ko dara, un pēc tam tas viss tas tiek publiski izrādīts, tā tad uh, ir jācīnās ar šiem eh, vispatloģiskākā rakstura noziegumiem un to cēloņiem. Paldies un došu vārdu referentē vēlreiz izdarīt kopsavilkumu par šīm debatēm. debatēm. Mēs balsosim komitejā 21. novembrī, tā tad uh, Anna mm, Korats Bilta. Džīna, Džīna, jūs gribētu izteikties? Ak, tāpēc jūs ieradāties, nu ļoti jauki mīļi. Take the floor, thank you. Thank you. Um... Paldies. Nezinu, vai īpaši daudz ko vēl pievienošu došu tam, kas jau ir pateikts. Šķiet, ka sākotnējais eh, ziņojums jau pats par sevi bija ļoti spēcīgs. Grozījumi, ko esam iesnieguši, ir eh, daļēji jautājumā par datiem, kuriem, mūsuprāt, ir jābūt pieejamiem un kuri nav pieejami par to, ka trūkst sadarbības eh, starp eh, dalību valstīm šajā konkrētajā jomā. Un viens no jautājumiem, ko mēs gribējām minēt, tas, eh, ka notiek informācijas apmaiņas starp tiesību sargājušām iestādēm, un arī tad ir jānodrošina arī šīs informācijas drošums, tā lai mēs tādā nejaušā veidā uh, nepievienot informāciju šiem, tā teikt, slimo noziegumu veicējiem. Mēs runājam par bērnu varmācīgu izmantošanu. Tas ir tas, ko mēs sākotnēji direktīvā gribējām panākt, un šis ir ziņojums par direktīvu. Mēs zinām, tai nav plašāks direkt, m, mm, diskusijas par to, ko mēs varbūt tādā plašākā veidā domājam, vai tā ir pornogrāfija vai kas ir cits. Mums ir prieks, ka mums ir izdevies e, runāt par e, šīm informācijas pārbaudēm, iepriekšējās vēstures pārbaudēm, teiksim, tātad vai persona nav veikusi kādu bērnu e, seksuālu aizskaršanu iestādēs, kas strādā ar bērniem, un mēs esam arī rēģējuši uz šī īstenošanas ziņojuma varbūt neizpildītajām daļām, jo mēs visi esam viensprāts, ka jautājums ir ļoti, ļoti svarīgs, un tāpēc mēs gribētu, lai konkrēts dalībvalsts eh, sāktu rīkoties ātrāk un cīnītos ar šo parādību tādos apjomos, kā tas ir nepieciešams. Paldies, Džīna! Atvainojos, ka palaidu tevi garām, pārbaudu vēl, vai vēl kāds ēna referents ir klāt, vēl kāds grib izteikties? Nē, ļoti labi. Anna Marija, vai tu gribi izteikt kādu kopsavilkumu? Jā, paldies, Klod! Esmu tiešām priecīga, ka mēs esam panākuši tādu plašu vienošanos eh, visu politisko grupu starpā. Paldies visiem ēnu referentiem, arī eh, jums, Katarīna. Es domāju, ka šī kultūras izmaiņa, jā, es jau runāju par bērnu izglītošanu un tā teikt viņu pašu eh, stiprināšana. Tātad ir nepieciešama, tas ir, tas ir ļoti svarīgi, lai cīnītos pret seksuālo aiz, aizskaršanu, bet internetā nav redzams, kas ar, ar ko ir eh, runa. Tātad šī uzmākšanās tādējādi ir grūtāk eh, konstatējama. Tāpēc ir svarīgi bērnus izglītot, padarīt viņus eh, stingrākus, izturīgākus. Jā, Džīna, pilnīgi piekrītu jūsu komentāriem arī. Es domāju, ka mums te ir um, reāli iespēja ar šo ziņojumu likt spiedienus dalībvalstīm, lai varētu demonstrēt, ka ir steidzami jāveic vairāk, pilnībā jāīsteno direktīva, Un es tik tiešām ceru, ka mēs eh, varēsim kopīgi vienoties, lai nospraust tādu nulles tolerances politiku. Gribu vienīgi būt pilnīgi eh, skaidra. Tad, kad es runāju par eh, tiesību sargāšām iestādēm un kad viņi stāst par šiem milzīgiem uzdevumiem, kāda viņiem ir bērnus aizsargāt no noziedzības tīpaši tiešsaistē un ka viņu instrumentu kopums ir ierobežots, uh, un ka noziedznieki izmanto viss novatīvākās un izsmalcinātākās tehnoloģijas, tad mums no savas puses ir jādara tas pats. Tā tad šī privātuma ideoloģija tā nedrīkst kaut kādā veidā kavēt tādus drošus, skaidrus veidus. Un nepieciešams arī ietos inform, in, in, investēt un ir jārod šīs platformas, lai varētu cīnīties pret šiem noziedzniekiem uh, internetā. Paldies visiem un uh, ēnu referentiem paldies. Vēlam jums veiksmi tālāk strādāt pie šī ziņojuma. Paldies visiem! Kolēģi, tagad mēs pāriem pie 19. darba kārtības jautājuma. Tas ir um, cīņa pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, korāla kungs. Tā tad te tiks. Mums ir sākotnējā prezentācija Libē bija un referents 28. septembrī prezentēja ziņojumu, padoma apstiprināja savu vispārējo pieeju. 17. gadā kolēģi droši vien atcerēsies, ka ierosinātā direktīva harmonizē pasākums pret naudas legalizēšanu. Tur ir runa par prediktīviem nodarījumiem un sankcijām. Ir 182 grozījumi sākot ar šiem prediktīviem nodarījumiem, izmaiņām un uh, dažādi papildinājumi ir attiecībā uz pašu legalizāciju un pierādījumu prezupciju un uh, konfiskāciju un sankcijām. Tagad es došu vārdu referentam uh, un pēc tam ēnu referentiem un citiem deputātiem, kas gribēs izteikties. Un vēlreiz, kolēģi, par to, ka esat klāt. Es saprotu, ka E, debatas ceturtdienas pēcpazienā nav vieglas pēc tāda ļoti gara rīta darba, tā ka paldies, ka esat klāt. Un dodu vārdu tagad referentam. Paldies, e, priekšsēdētāji! Es gribētu arī sākumā pateikties visiem ēnu referentiem par e, tik daudziem iesniegtajiem grozī, grozījumiem. Uh, Eh, kas eh, demonstrē tiešām ļoti padziļinātu šī ļoti tehniskā jautājuma pārzināšanu kuru šobrīd uh, diskutējam šajā ziņojumā. Esam saņēmuši 182 grozījumus un, balstoties uz tiem, ceram panākt labus kompromisus. Daudz no šiem grozījumiem atbilst uh, pozīcijai, ko esam jau ierosinājuši ziņojumā, un jāsaka, uh, ka arī papildinu šo ziņojumu, un eh, es noteikti centīšos kopā ar visiem ēnu referentiem rast eh, kopīgu uh, pozīciju un kompromisus pēc iespējas ātrāk, kā jau esam cenšies darīt uh, līdz šim, ņemot vērā visas tās kavēšanās, kādas jau bija, uh, nozīmējot, um, piešķirot šo ziņojumu. Par to jau esam runājuši iepriekšējā sanāksmēs. Esmu pārliecināts, ka darbs izdosies, jo pozīcijas, jāsaka, ir samērā uh, Mm, tādas kopīgas. Gribētu komentēt eh, tikai dažus eh, grozījumus, eh, pirms došu vārdu citiem ēnu referentiem. Tie, kas man šķiet fundamentāli svarīgākie punkti gala ziņojuma, tā tad runāšu par tiem, piemēram, fiskālie nodarījumi. Tos vajadzētu iekļaut prediktīvo nodarījumu sarakstā, jo tādā veidā reāla ekonomikā tiek ienesti līdzekļi un tādā veidā tiek falsificēta konkurence un tiek eh, kropļot konkurēt spēja eh, attiecībā uz tiem, kas savukārt eh, ievēro noteikumus. Tālāk šī aut, paša legalizācija arī ir vēl viens no šiem aspektiem. Uh, um, varētu arī kriminalizēt uh, to, ka turējumā ir šādi uh, kriminalizēti līdzekļi. Uh, teiksim, tas. Uh, tālāk par dubultu nodokļu aplikšanu. Uh, līdz šim esmu panācis vispārēji vienošanos starp ēnu referentiem par eh, šo pieeju, kuru mēs eh, sākotnēji arī izvirzījām. Un eh, šeit es arī gribētu turpināt um, aizstāvēt mūsu pieeju ar grozījumiem. Un ir tādi kā, nu, divu sliežu uh, ceļš, tā tad aizsargāt tiesības, bet arī eh, sodīt tādus eh, svarīgus eh, noziegumus. Tāpat arī attiecībā uz šiem prediktīviem nodarījumiem, ka tos ir jāsūta, bet dažkārt varētu būt arī citi gadījumi, kurus varētu uzskatīt par nodarījumu, teiksim, dalību valsts likumdošanas ietvaros, bet tad arī tur varētu tikt veikt pasākumi līdzekļu atmazgāšanai. Sankcijas, eh, tātad no ēna referenta izteiktiem komentāriem, protams, ir kaut kādi lietu pastiprinošiem apstākļiem, arī tur mēs gribētu rēģēt, jā, varētu būt dažādu sankciju kombinācija un papildus sankcijas, kas ir ierosināts, kā piemēram eh, aizliegumi valsts amatpersonām. Uh, Teiksim, tas arī, mūsuprāt, ir svarīgs punkts. Piekrītam arī, ka nepieciešams uzlabot uh, sadarbību starp uh, iestādēm, ar tiesību sargāšām iestādēm un dot tām instruments un resursus, lai varētu stāties pretī jauniem uh, laika izaicinājumiem, kā kibernoziedzība un, teiksim, arī virtuālo, virtuālo valūtu izmantošana. Tāpat arī tā tad atgriezīsimies pie diskusijām par kompromisiem un Un e, šīs noziegums naudas līdzekļu e, legalizācija, tas ir uzskatāms par krāpšanu un e, smagu noziegumu. Bet, mūsuprāt, būtu labāk, ja šis saglabātos kā vienkārši nopietnas nodarījums. Pretējā gadījumā mēs atkal atvērsim visu šo jautājumu pārāk plaši. Es saprotu, ka uh, Eh, šī būs tāda ārkārtīgi juridiska diskusija par šāda veida nodarījumiem un, protams, mēs centīsimies nākt ar labāko iespējamo risinājumu visos uh, gadījumos. Mūsuprāt, procedurālās tiesības eh, apsūdzētajiem un notiesātiem tās ir vienmēr jāgarantē esam paredzējuši arī grozījumi, lai nepieļautu kriminalizāciju, kriminalizāciju kas nebūtu sociāli pieņ, pie, pieļaujama attiecībā uz uh, to, ka tiek izmantoti maksājumi pakalpojumiem, uh, tātad tie tiek pārdoti vai pirkti. Nu, katrā ziņā gribētu pateikties visu ēnu referentiem par veikto darbu un uh, Eh, esmu pārliecināts, ka mēs varēsim sadarboties un rast kompromisu grozījumu. Lielas paldies, Korākungs! Un tagad uzklausīsim jūsu ēnu referentus. Pirmais, pirmā no Tautas partijas Holmajers kundze. Lielas paldies, priekšsēdētāji! Vispirms es vēlējos eh, sirsnīgi pateikties eh, kolēģiem, tātad referentē, ēnu referentiem, un es arī pateicos komisijai par ļoti labo un intensīvo sadarbību. Es izskatīju visus grozījumus, un man tagad ir jākonstatē, ka neskatoties uz plašo viedokļu spektru, mums ir vērojama vienprātība. Protams, ka ir vēl vairāk apspriežami jautājumi, bet, manuprāt, ieteikumi ir ļoti saprātīgi. Tātad, pirmkārtām, mēs esam vienprātīgi, ka mēs vēlamies nodrošināt minimālo sodu. Mēs mm, nevēlamies, lai katrs varētu izvēlēties sodu pēc saviem ieskatiem. Protams, ka var uzstādīt arī maksimālo tādu lielu um, naudas sodu, un tāpat arī runa par ieslodzījumu. Mums ir jānorāda arī uz 2014. gadā direktīvu, kur ir runa par uh, kriminālu noziegumiem. Tātad mums ir uh, jānodrošina šī saikne. Tas, manuprāt, ir pozitīvi. Kopumā mēs eh, varēsim atrast saprātīgus risinājumus eh, visos jautājumos. Taču man ir arī vairāki eh, kritiskie punkti, kur mans viedoklis atšķiras. Tātad, vai mēs drīkstam kādam uzlikt pierādījumu nastu? Tātad, te ir runa, ja mēs atrodam kādas personas kontā naudu. Nu jā, tad mēs varam prasīt, lai šis cilvēks izskaidro, no kurien šī nauda nāk. Bet kas notiek, ja šīm kontām nav uh, konkrētā cilvēka vārda, tātad, un ja te ir runa arī par pilnīgi citu valsti, nu tad uh, ir grūti pierādīt, ka uh, šis konts nepieder šim cilvēkam. Man ir pieredze no Vācijas, kur īsnībā tika uzlikta pierādījuma nasta šai ģimenei, kas bija īsnībā pretiesiski. Mēs mēģinājām Šveicē, Lihtenšteinā un Kanādā uh, Um, vērsties pie bankām, lai tās uh, pierādītu, ka šis konts nepieder šim konkrētajam cilvēkam, taču mēs nesaņēmām ne, nekādu sakarīgu atbildi, jo dažkārt bankas pašas nezina, kam šis konts pieder. Tātad uh, viņi nevar izsniegt šeit nekādu apstiprinājumu, tāpēc, ka šīs bankas pašas nav pārliecinātas par šī konta eh, īpašnieku. Tad tolēk jau šādas kontas varēja izrakstīt uz uh, Ziemassvētku bērniņam un dažādiem uh, apzīmējumiem, un nebija zināms īstais īpašnieks. Šeit varbūt valstī vajadzētu iesaistīt arī starptautiskās iestādes, lai saprastu, lai noskaidrotu, kam tad uh, īsti šie konti pieder. Man ir uh, pieredze šeit attiecībā uz uh, pierādījumu nastu ja pēkšņi Monikas eh, Holmeiras kontā parādās 20 miljoni eiro, tad, eh, protams, man ir jāizskaidro, kā, kāpēc šie līdzekļi tur ir parādījušies, bet, ja runa par šādiem eh, trešajiem kontiem, tad šeit vajadzētu padomāt par uh, īpašnieku, kas gūst peļņu no šī konta. Tad uh, to noteikti vajadzētu uh, izpētīt. Tas varētu radīt problēmas arī trešajām personām, kas ir pilnīgi bez vainas. Tātad uh, te ir runa par īpašnieku, kas gūst pēļņu. Šeit es gribētu saprast, kas tad īsti to darīs. Iestādēm būs vienkāršāk atrisināt šos jautājumus. Bieži vien Vācijā mēs saskaramies arī problēmu, ka uh, zemes gabaliem īpašnieks nav skaidrs, un tad eh, ir jādomā, kurš tad pierādīs, kam tas īsti pieder. Tātad ir jāsaprot, ka dažkārt šim zemes gabalam īpaš, kā īpašnieks var būt norādīts, teiksim, advokātu birojas, bet kurš ir īpašnieks, kas gūst labumu no šī īpašuma, dažkārt ir jānoskaidro daudz sarežģītākā ceļā, un to mums vajadzētu uzlabot. Man pašai ir bijusi pieredze šajos jautājumos, un mēs beidzot pilnīgi neparastos veidos sapratām, kam tad īsti šie konti pieder, bet es varu pateikt, ka tas nemaz nebija vienkārši, un atklāti sakot, to laiku mums vajadzēja izvēlēties arī ceļus, kas nebija pietiekami legāli. Un beigās mēs panācām, ka uh, vainīgie sēž cietumā. Un iespējams, ka viņi tur sēž tāpēc, ka mēs to visu atklājām. Tad eh, jautājums par eh, politiski ietekmējumām personām. Šeit ir runa par cilvēkiem, kuriem cilvēki uzticas, tātad eh, notāri, ekonomiskie, tad revidenti, tātad te ir mm, runa par speciālistiem, kas uh, ir eh, savā amatā, lai eh, viņi varētu veikt savus eh, uzdevumus, un šiem cilvēkiem bieži vien cilvēkiem ir arī jāuzticās. Tieši tāpēc šeit ir runa par ļoti atbildīgām personām, un nevienmēr te ir runa par politiķiem. Tātad, piemēram, šie notāri, kas pārliecinās, vai testaments ir sastādīts apzināti, vai tur viss ir uh, sagatavots pareizi. Uzskatu, ka šos cilvēkus arī vajadzētu mm, ietvert, jo uh, bieži vien uh, ar testamentu palīdzību arī var atmazgāt naudu. Been... Lielas paldies! Nu, jā, būs interesanti dzirdēt, kas referentam sakāms uz šo nevainības pierādījumu um, prezumciju. Uh, Mm, ko Grīsbaks kundze par to saka, tas būtu interesanti redzēt, kā tas viss sadars kopā. Es saprotu to jūsu domu gājienu, bet jābūt ļoti interesanti zināt, kā tas viss sadars kopā. Varbūt, ka referents par to tad arī varētu izteikties. Tālāk no sociālistiem un demokrātiem ir ēnu referente Anna Gomeša. I, I, I Jā, piekrītu Monikai tajā, ka gribu teikt lielu paldies referentam Tas tiešām prasīja daudz darba, un visus šos viedokļus saskaņot un virzīties uz priekšu nav viegli. Gribu pievērsties tiem punktiem, par kuriem esmu iesniegus grozījums. Domāju, ka tie ir īpaši svarīgi. Nodokļu noziegumi. Tie tiek uzskatīti par predikatīviem noziegumiem komisijas priekšlikumā, bet formulējums, ko ierosina komisija, jāsaka, ļoti lielu rīcību izvēlēties atstāja vēl dalībvalstu ziņā, kā viņi definē šos nodokļu noziegumus un cik lielā mērā tie ir predikatīvi. Un tāpēc iesniedzu grozījumus par, šo, par šīs rīcības brīvības ierobežojumu. Sakot, lai panākot, ka tiek no, iekļauta visa veida izvairīšanās no nodokļiem, krāpšana, neatkarīgi no apjomas liekšņa. Uh, un tas attiec tad lūk arī sistemātisku krāpniecisku darbību izmantošanu tam līdzīgu. Komisijas priekšlikumā un komisijas vispārējā nostājā ir vienotība tajā, ka naudas atmazgāšanas tiesība akta um, efektivitātei darbībā pret noziedzīgo, organizēto noziedzību nav nepieciešams specifiski definēt noziegumu, kas šādu slīdzekļus ir radījusi, un nav vajadzīga arī iepriekšēja sodāmība. Um, izmeklēšana un prokuratūras lietas pret naudas atmazgātājiem eh, ir tiesības to darīt arī tad, ja šāda veida nozieguma pastrādā trešā valstī. Principā tam piekrītu savos grozījumos. Vēlos dalību valstīm dot iespēju sūdzēt tiesā naudas atmazgātājus neatkarīgi no tā, kur šis prediktīvais no, noziegums noticis e, jurisdikcijā, kur tas pastrādāts. E, un tas, protams, īpaši attiecas uz eh, organizēto noziedzību, cilvēku tirzniecību, narkotiku kontrabandu un tam līdzīgi. Tāpat iekļāva arī dalību valstu pienākumu kriminalizēt rupju nevērību un ne tikai tīšus naudas atmazgāšanas noziegumus. Komisijas priekšlikā par to nav runāts. Vēlos pārliecināties par proporcionātātu samērīgumu savā grozījumā un tāpēc eh, sodu par rupju nevērību eh, attiecina tikai uz attiecīgajām varas iestādēm. Tās ir ir varas iestādes, kam ir jāveic klientu eh, pārbaudi un kuram līdz ar to vajadzētu pilnībā būt apzinājušamies visus eh, naudas atmazgāšanas riskus. Šajā gadījumā nacionālajām varas iestādēm ir jāvēršas arī pret rupju nevērību, ja tā izriet no objektīviem faktiskiem apstākļiem, respektīvi, ja pamatojoties uz pierādojumiem, top skaidrs, ka attiecīgā aizdomās turamā persona ir tāda, kurai bija jāzina par šāda veida kriminālu darbību. Visbeidzot, komisijas priekšlikumi paredz, ka tai gadījumā, ja jūs esat šāda ar pienākumu aplikta iestāde, un ir pastrādāts noziegums kriminālas organizācijas ietvaros, tad tie ir eh, vēl pastiprināti apstākļi, ja šāda iestāde nav ņēmusi nozied, šo noziegumu vērā. Vēl piemetināju, to, ka, ja tas tajā gadījumā ir tāda po, attiecībā uz politiski mm, redzamas personas jautājumu, arī tie ir vainu pastiprinoši apstākļi. Un te piekrītu tam, kas tika teikts arī par minimālajiem sodiem. Es šeit ar saviem grozījumiem ieviešu arī minimālo cietumu sodu tiem, kas pastrādā noziegumu šādos vainu pastiprināšos apstākļos. Much, Anna, and... E paldies tālāk EKR. Vārdā Monika Makovējāna nu, referenta lūdzu. Mēs, în primul rând, îi mulțumesc. Liels paldies. Pirmam kārtām gribu teikt paldies Ignācijo par visiem viņa centieniem un darbu, lieliskiem ierosinājumiem, ar ko viņš nāca klajā. Paldies kolēģiem, kas iesniedza līdzīgus grozījumus Daži no tiem, protams, radīs dzīvīgas debatas, bet domāju, ka mums izdosies nonākt pie kompromisa. Es esmu iesniegusi grozījumus par lūko. Mums ir nepieciešama iespēja nosodīt šādus noziegumus, notiesāt par šādiem noziegumiem arī tad, ja persona nav bijusi iepriekš tiesāta par darbību, kas, eh, kuras rezultātā notikusi naudas atmazgāšana. Šādi sodi ir vajadzīgi. Es ierosinu, ka naudas atmazgāšanas noziegums pats par sevi jau ir pietiekams, lai to, no, par to notiesātu, lai veiktu līdzekļu konfiskāciju. Un, protams, ka te tiek runāts arī par predikatīva nozieguma trūkumu. Uh, Bet, ja persona ir bijusi korumpēta un pēc tam korupcijas rezultātā iegūtos līdzekļus atmazgā, tad jau šādi pierādījumi par korumpētību nemaz nav tik vienkārši iegūstami. Otram kārtām nelegāli iegūt tie līdzekļi, kas pārsniedz atbilstīgās personas algu, nu tad tādā gadījumā ir jāspēj uzrādīt šādu papildus ienākumu avots, pierādot, ka tas ir legāls ienākumu avots. un eh, nevar piekrist Holmajers kundzei attiecībā uz pierādījumu slogu. Ja cilvēkam ir kaut kādi zināmi likumīgi ienākumi, tad tādā gadījumā, nu, nu piemēram, viņam ir eh, kaut kāda lielāka līdzekļa nekā ienākumi, tad tas jau ir eh, tiesas ziņā un izmeklēšanas ziņā pierādīt to. Es nedomāju, ka te ir sloga vēršana uz otru pusi. Viņu ziņā būs izmeklēt, kāda veida īpašumu cilvēkam pieder, kur ir ņemta līdzakļi un tam līdzīgi. Un neproporcionāls atšķirības gadījumā šim cilvēkiem ir jāizstāvas, jāskaidro. Bet pirmo soli tādā gadījumā spēr apsūdze, apsūdzības puse. Nu, piemēram, lūk, jūs tiekat apsūdzēts tajā, ka jūsu uh, mantas apjoms ir krietni, krietni pārsniedz likumīgo ienākumu apjomu. Un jums attiecīgi, nu, vecākot, iespējams ir kaut kāds nelegāls ienākuma avots. Protams, ir tādi gadījumi arī, kad runa ir par banku transferiem, ja pārskaitījumiem, aizdomīgas skaidrs naudas plūsmas un šis būs milz solis uz priekšu, kas ļaus mums vērsties pret šādiem cilvēkiem, kas caur trešām pusēm atmazgā līdzekļus un tam līdzīgi. Esmu pārliecināta, ka šie cilvēki ir jānotver. Naudas atmazgāšanas direktīvā vēlam aizliegt, vēlamies aizliegt zināmas darbības, Un arī šajā direktīvā vēlamies rīkoties līdzīgi, jo svarīgi šādas rīcības aizliegt. Dažās valst, dalībvalstīs jau ir ierobežojumi un aizliegumi, Rumānijā nē. Un gribu atgādināt, ka te runājam par tādām darbībām, ko īsteno kaut kādi, anon, kaut kādi anonīmi tie ir kaut kādi anonīmi dokumenti, respektīvi kaut kādas, piemēram, akcijas tiek anonīmā kārtā kādam piešķirts, neviens nezina, kas ir šie īpašnieki, nav nekādas izsakojumības, nav nekādas reģistrācijas pienākuma, un neviens nezina, vai jūs esat šis likumīgais uzņēmuma īpašnieks ar akcijām, jeb nē, jeb jūs varbūt esat vairākuma akcionārs tikai. Uh, Un līdz ar to iznāk, ka akciju turētāju vārdu var burtiski pāris sekundēs mainīt, ņemot vairāk, ka tās ir izsniegtas anonīmi. Tas nepalīdz cīnīties pret krāpniecību. Vēl viens aspekts. IT, jeb informācija tehnoloģija noziegumi, tie ir ļoti izplatīti, un kibertelpā, diemžēl, nav regulējuma. Te es runāju par virtuālajām valūtām, par bitkoiniem, par kripti, par um, visam šiem kiberuzbrukumiem par vīrusiem, kas var tikt um, ieviest jūsu datorā un pēc tam var pieprasīt kaut kādu izpirkuma naudu, lai jūs tiktu pie datiem klāt. Un tad visos šajos savos grozījumos mēs uh, lūksim izveidot instrumentus šāda veida kibernoziedzības izmeklēšanas uzlabošanai, lai varētu cīnīties pret tiem, kas nodarbojas ar šāda veida noziegumiem, šie hakeri, uh, un krimināli noziedznieki tā tad ir jāapkaro. Un kas, beidzot, arī nav mazvarīgi, striktāki sodi politiski redzamām personām, politiski iesaistītām personām. Visiem jābūt ir vienādiem spēles noteikumiem, turklāt papildusots tiem cilvēkiem un uzņēmumiem, kas atmazgā naudas līdzakļus. Lūk, tātad striktāki sodi politiski iesaistītiem personām, politiķiem, kas, uz kuru pleciem gulstas zināma sabiedriska atbildība. Un Politiķi, protams, reizēm viņi, kamēr viņi ir pie varas, viņiem ir piekļuve zināmiem līdzekļiem. Tātad viņi ir ļoti pakļauti riskam, korumpētības riskam tā tālāk. Tāpēc šajā gadījumā ir vajadzīgi krietni striktāk ierobežojumi šādām personām arī tajā gadījumā, kad viņi vēlas atvērt kaut kādus kontus, veikt pārskatījumus un tam līdzīgi. Un arī sodiem jābūt striktākiem tajā gadījumā, kad tiek pastrādāts noziegums. Papildus sodi tiem, kas tiek apsūdzēti naudas atmazgāšanā Nu, piemēram, aizliegums pēc tam iesaistīties valsts iepirkumā. Nedrīkst būt nekādai piekļuvēji ES fondiem šāda mm, noziegumā par vainīgu atzītā personai. Nevar, nevar būt tā, ka viņiem pēc tam turklāt ir arī pieejams, pie, do, tiek dot iespēja ieņemt dažādus valstiskus amatus, nē, vai ierēģņu amatu. Nu, lūk, tādi papildus elementi un sodamēri. Te no manas puses viss ar nepacietību gaida nākamo nedēļu, kad mums paredzētas divas tikšanās ar ēnu referentiem. Paldies. Thank you. Paldies. Vai jūs vēl gribat īsumā, Monika, kaut ko teikt par to visu? Godāmie kolēģi, es vēlējos tikai papildināt Monikas teikto ar vienu teikumu. Monika, man ir radies iespējas, ka uh, dažas Eiropas Savienības eh, direktīvas par romiem nav īsti vēl īstenotas, un īstenībā tam sen jau vajadzēja um, paredzēt laiku. Mēs eh, redzam, ka Austrijā bija konti, uh, kur um, nebija norādīts personas vārds, tur varēja tiešām uzrakstīt Zemesvētku vēniņš vai kas tam līdzīgs. Un tas jau sen ir aizliegts. Bet nav aizliegts būt tam, ka uh, īpašnieks, kas gūs labumu, ir kāds cits. Un Panamas komitejā mēs uh, eh, Pavanas komitejā mēs tagad varam redzēt, ka aiz eh, šādām konstrukcijām var slēpties jebkas cits. Mums vajadzētu nekavējoties ķerties klāt šim jautājumam. Mums ir jāsaprot, kas ir īstais īpašnieks katram kontam. Nu vienalga, kas tas būtu, vai nu tas būtu kaut kas virtuāls vai reāls. Tieši tāpēc šis eh, jautājums par eh, reālo pēļņu gūstošo īpašnieku man ir ļoti svarīgs. Uzskatu, ka, ja ir pamatotas eh, intereses, tad iestādēm ir jādod brīva pieeja. Tas attiecas gan uz prokuratūrām, gan arī uz nodokļu iestādēm. Mm, pastāv galu galā arī bankās naudas atmaskāšanas ziņojumi, un visām institūcijām vajadzētu rīkoties ļoti piesardzīgi. Ir jādod iespēja atrast šo pēļņu gūstošo īpašnieku, un potenciāli viņu vajadzētu pakļaut izmeklēšanai. Uzskatu, ka mums vajadzētu mēģināt uh, izveidot uh, tādas sistemātiskas struktūras. Komisijai vajadzētu uh, domāt par direktīvas īstenošanu, vienalga kurā dalībvalstī. valstī. Ko tad mums dod šīs direktīvas, ja desmit gadus vēlāk mēs varam konstatēt, ka tās vēl ar vienu nav īstenotas un dažās dalībvalstīs vispār nekas netiek darīts? Man jau patiešām ir grūti par to runāt, mani tas tiešām ļoti uztrauc. Eiropas Savienībā mēs tik daudz ko izdomājam, ir tādas idejas, un vēl ar vienas tagad uh, atklāju, ka Rumānijā var atvērt uh, kontu bez nosaukuma. Galu galā tas sen jau ir aizliegts. Un šīs peļņa gūstošais īpašnieks noteikti arī ir jāatrisina, jo uh, noziedzniekiem tas nu, ļoti nāk par labu, un viņi šeit var izveidot ārkārtīgi labas struktūras, kā noslēpt savas naudas plūsmas. If, uh, pavisam, pavisam īsti lūdzu. Piekrītu, piekrītu jums, Monika. Mums ir jācenšas šīs direktīvas, protams, īstenot, nu, Rumānijā parlamentā šobrīd tiek skatīts ceturtais naudas atmazgāšanas tiesību akts. Eiropas Savienībā četras dalībvalstis - Spānija, Portugāla, Rumānija un vēl viena, kur nav nekādu ierobežojumu šāda veida akciju turētāju reģistrācijai. Un vēl ir arī piekt, šī piektā direktīva, bet es varu jums pastāstīt, tā tiešām ir tāda reāla cīņa. Mēs um, cīnāmies rokām kājām, lai nodrošinātu šādu informāciju par tiem labu guvējiem, kam šīs eh, akcijas, kam šīs uzņēmuma daļas piedara. Un tāpēc es vienkārši domāju, ka mums ir jākontrolē tam tas, ko valdības mājās dara, kāpēc viņi netransponē šīs direktīvas un jānodrošina, ka notiek atskaitīšanās iedzīvotāju priekšā. Es zinu, arī Anna lūk tagad vēlas izteikties. Es piekrītu Monikai, es tikai vienkārši gribēju koriģēt to, ka mana par valsts nu pat, nu pat, nu pat ir aizlieguši šādas anonīmas uh, eh, uzņēmuma daļas, respektīvi to nereģistrēšanu. Šobrīd gan notiek vēl tikai process, vēl šī reģistrācija tagad tikai sāks notikt, jā, Un, protams, ka te būs, zinām, pretestība un tā tālāk. Ļoti, ļoti interesants piemērs cits starp. Skatos uz referentu, redziet, kā jūs, izgl... redzat, kā jūs ēnu referenti izglīto par nacionālajām pozīcijām. Lieliski, lūk, cik daudzveitīgi un bagātīgi ir šī Liba komiteja. Dzīvīgas diskusijas, lūk, kāda pieredze tāda mums. It, you know, like... Vienu sekundīti, kurā kungs. Vai jūs gribat kaut ko dzirdēt arī no komisijas? Katrīna, vai jums arī bija kas sakāms? Jūs esat pārliecināti, ka, ka nevēlties. Jūs tik pacietīgi gaidījāt. Nē, man diemžēl ir pavisam drīz jādodas prom. Paldies, Klauda. Nākošreiz, bet paldies, šobrīd nē. Paldies, ka bijāt vismaz šeit klausījāties debatēs. Es zinu, ka ceturtdienas pēcpusdienas ir sarežģītas. Nu, tad pavisam īsi uzklausīsim komisiju, un tad, kurā kungs došu jums vārdu. Lūdzu, komisija, paldies priekšādātāji. 182 grozījumi, visus tos esam arī apskatījuši, apskatījuši, izpētījuši parlamentu priekšlikumu, jāsaka visai optimistiski. E, varu teikt, ka jūs e, ne tik vien atstājat mūsu visus pamatpunktus neskārtus, bet tas, ko jūs vēl piedvām liekat no Lība komitejas šeit uz galdu, mūsuprāt, ir visai vērtīgs ieguldījums. Tātad vairāk grozījumi, kā jūs teicāt, varētu patikt piemēram, ie, ieviešot demotivējošas sankcijas, tālāk citas grozījumi palīdz veicināt sadarbību, piemēram, pro, prokuratūru gadījumā pārobežu lietās, tas arī jau tika minēts, to minēja Anna Gomeša, tad runājam arī par gadījumiem kad ieņēmumi tiek paskatīti uz citu valstu nekā to, kur tiku, notikusi naudas atmazgāšana. Uh, Un, ja predikatīvais noziegums tiek paslāga, pastrādāts ārpus uh, dalībās, tas tiek uzskatīts par noziegumu arī tajā valstī, kur notiek atmazgāšana. Tas, protams, īpaši attiecas uz seksuālu izmantocību, cilvēku tirzniecību. Trešās valstīs šajā gadījumā likumdošanā ir daudz iztrūkumu, tukšo vietu, un tāpēc šādu noziegumu rezultātā iegūtas naudas atmazgāšana Eiropas Savienībā nevar palikt nesodīta pat ja noziegums noticis citur. Turklāt arī nacionālo politiku raugoties ES, eitanāzija, narkotikas un nelegālajā abortu. Mēs domājam, ka labākais veids, kā virzīties uz priekšu, ir atcelt šo nosacījumu attiecībā uz konkrētiem nozīgumiem, tieši tā kā referents to dara savā ziņojumā, un kā tas parādās arī Jānas Gomešas un Katrīnas Kanīčī grozījumos. Uh, Viens no mūsu galvenajiem mērķiem bija tas, lai ir pietiekami plašs aptvērums šai gadījumā un tiek ietverti visi veidi nopietnu noziegumu ieņēmumu. Un tas tagad ietver arī nodokļu noziegumus. Es saprotu, ka jūs vēlaties tam piešķirt lielāku lomu, mēs esam gatavi par to ar jums apspriesties. Tālāk šī pašu pastrādāt naudas atmazgāšanas. Domāju, to arī bija svarīgi šeit ievietot, jo lielākā daļa noziedznieki paši to, ar, par to arī nodarbojas. Mēs priecāmies, ka ir tikai daži grozījumi, kas eh, nu, vēršas pret šāda veida elementiem. Un visbeidzot, iepriekšējas notiesāšana predikatīva noziegumu, lai varētu tiesāt par naudas atmazgāšanu, ir lieta, ko mēs esam izslēguši no priekšlikuma, jo domājam, ka tādā veidā nevarētu re, atbilstīgi taisnīgi rēģēt uz pastrādātiem noziegumiem. Mēs tātad ļoti konstruktīvi raugāmies palūkojamies uz lielāko daļu eh, grozījumu, ar nepacietību mm, esam gatavi ar jums arī sastrādāties un gaidām arī balsojumu. Līdz ar to tagad došu vārdu atkal referentam. Lūdzu. Paldies. Man ir liels prieks, ka te izvērsās tādas eh, debatas. Un varbūt, ka ja mēs nedaudz izgājām ārpus eh, šīs direktīvas tēmas un iegājām Mm, citā lauciņā, bet jebkurā gadījumā vienmēr ir interesanti, kad parlamentārajā komitejā izvēršas eh, debats starp eh, komisijas eh, deputātiem, komitejas deputātiem par šo mm, pierādījuma nastu. Tas ir punkts, kuram pieskārās Monika Holmaier. Ja Jā, ir nepieciešams eh, stiprināt šo, pric, eh, šo principu, lai kāda būtu šī tiesības sistēma, eh, šī apgrieztā pierādījuma nasta ne, neatiecas uz kriminālu nozieguma veicēju, bet tas ir tāds kā mm, preventīvs aizsardzības eh, pasākums eh, līdzekļiem, un tas attiecas tikai uz eh, konfiskāciju. Tātad tas ir preventīvs pasākums citiem vārdiem sakot. Tā tad tas netiks attiecināts šajā gadījumā uz apgriezto pierādījumu nastu nodarījumu gadījumā. Par personām ar kādiem konkrētiem amatiem, teiksim, uh, Mm, personas, uz kurām ir īpaši paļaušanās, ir punkts, kurā tiek runāts par vainu mm, pastiprinošiem apstākļiem, kur ir atsauce uz eh, šāda veida personām, teiksim, nu, tas arī ir vainu pastiprinošs apstākļus. Jau komisijas priekš, priekšlikumā šķiet eh, bija atsauce. Es neatceros tagad, vai tagad šis bija eh, jautājums saglabāt eh, komisijas priekšlikumu, bet jebkurā gadījumā pieeja ir pareiza, ka, ja personai ir kāds publisks amats, tad varētu pastāvēt šī pastiprinošā vaina. Gomešs kundze atsaucās uz fiskāliem nodokļu nodarījumiem jo izvairīšanās no nodokļu maksāšanas vienmēr būtu jāuzskata par prediktīvo nodarījumu. Nu, te ir jārunā par eh, nodokļu normu eh, harmonizāciju Eiropas Savienībā. Es piekrītu, ka eh, viena tipa noziegums netiek vienādā veidā uzskatīts, aplūkots dažādu Eiropas Savienības dalību valsts sistēmās, tā tad uh, ja tūkstots eiro nav nomaksāts nodokļos, nu tad kaut kur tas varbūt ir noziegums, citur nē. Pirms mēs nonākam pie prediktīvā nodarījuma definīcijas, un tad mums ir nepieciešama tiešām palīdzība no komisijas puses, lai varētu runāt par nodokļu normu harmonizāciju visā Eiropas Savienībā, kas ir eh, lieta, kas būtu ļoti vajadzīga, lai nebūtu tik daudz problēmu, kādas ir. Uh, jo var izbēgt un tad izmantot izdevīgāko sistēmu Eiropas Savienības ietvaros, bet nu tā jau ir pavisam politiska rakstura eh, diskusija, ko mēs nevaram aptvērt. Bet, protams, nedrīkstāt ļaut izmantot šo sistēmu atšķirības visādi citādi. Daudzi eh, komentāri, kas tika izteikti, tiem varu piekrist. Uzskatu, ka tālākas tikšanās, kāds mums būs, lai rastu kompromisus. Nākamnedēļ jau paredzēts divas tikšanās. Es domāju, ka tas būs tāds labs veids, un mēs ātri varēsim rast kopīgus nostādnes. Pateicos visiem par izteiktiem komentāriem, par iesniegtajiem grozījumiem. Tad strādāsim tālāk. Paldies! Paldies, Ignacio, paldies eh, par darbu un labu veiksmi. Ēnu referents sanāksmes tātad notiks. Paldies ēnu referentiem par to, ka ieradāties šeit eh, ceturtdienas pēcpusdienā un pagātinājāt debates. Balsojums Libē būs 13. novembrī. Tātad Līdz ar to mēs nonākam pie citiem jautājumiem sanāksmes beigās. Ja citi jautājumi nav, tad sanāksmi beidzam, un nākošana sanāksme būs 6. novembrī. Paldies visiem kolēģiem!